Welcome everybody. To... Labdien visiem! Sveicu jūs eh, Libe komitejas sanāksmē. Es gribētu lūgt kolēģus, deputātus, palīgus, ieņemt savas vietas, lūdzu apsēdieties un centīsimies sākt sanāksmi. Esmu pārliecināta, ka drīz arī pārējie kolēģi ieradīsies. Un tāpēc sākšu ar paziņojumiem. Pirmkārt, es šo sēdi vadīšu, jo Morājuš kungs nevarēja šo pēcpusdienu ierasties, bet viņš būs uh, klāt rītdienas sanāksmē. Lūdzu, ņemiet vērā, ka 16. punkts balsojums par uh, Eiropas ceļošanas dokumentu trešo valstu valsts piedarīgajiem uh, ir jāatliek. Un līdz ar to, ja neviens neiebilst, tad es domāju, ka mēs varam uh, darbu kārtību pieņemt ar izdarītiem grozījumiem. Diemžēl mums nav tulkojuma horvātu un gēlu valodā, gan šodien, gan rīt nebūs šī tulkojuma. Uh, un es gribētu nolasīt uh, ieteikumus, ko pieņēma koordinātori, un tos mums vajadzētu atbalstīt. Tur ir runa par referentu iecelšanu. Gabriels Kunze ir iecelta par referenti attiecīgajiem dokumentiem, īstermiņa bezvīzu nolīgumu uh, noslēgšanu starp Salamonu salām, Mikronēziju un citām teritorijām, un viņa ir iecelta arī par referenti attiecībā uz priekšlikumu padomus un parlamenta regulāja, ar kuru groza regulu, kurās ir uzskaitīts trešās valsts, kuru valsts piedrīgiem ir vajadzīgas vīzas, šķēršojot ārējās robežas. Un tiesa de mēra ir iecelts par referentu priekšlikumam regulai, ar kuru groza regulu, kurā ir nosaukti to valstu valstspiedrīgie, kuriem ir vajadzīgi un nav vajadzīgi ceļošanas dokumentus čērsojot ārējās robežas, un šeit ir un arī par īpašo mehānismu. Fajons kundze ir iecelt par referenti regulas priekšlikumam. Mm kurā ir uzskaitīts tās trešās valsts, kur valsts piedrīgiem ir vajadzīgas vīzas, šķēršot ārējās uh, robežas un tie, kuriem nevajag. Šeit ir runa par Kosovu. Nīda Millers ir uh, iecelts par referentu attiecībā uz Eiropas Savienības uh, patvērumu aģentūru un regulu 439, 2010, 2016 Kiničī kundze ir iecelta par referenti attiecībā uz atzinumu par eh, Eiropas Savienības finanšu interesu aizsardzību un cīņu pret krāpniecību par gadu ziņojumu, un kontu komiteja šeit ir eh, vadošā komiteja. Tie bija koordinātoru eh, ieteikumi attiecībā uz ziņojumiem un atzinumiem, vai jūs varat atbalstīt šos ieteikumus? Pieņem, ka jā. Tad eh, mums ir jāapstiprina protokoli sēdēji, kas notika 25. aprīlī un eh, arī pagājušā gada 1. oktobrī. Ja nav nekādu iebildumu, tad eh, šis protokoli, šie protokoli ir apstiprināti. Un mēs varam sākt skatīt šodienas darbu kārtību. Mums ir jāizskata ziņojuma projekts un ir paredzēta arī vietokļu apmaiņa par uh, protokolu, kā cīnīties pret uh, uh, nelegālu pro, tabaks produktu tirzniecību. Šobrīd uh, noteikumi, kas ir eh, noteiktos pantos, par tiem ir runa, un tā kā mūsu referenta Andersons kundze, kura ieradīsies nedaudz vēlāk, eh, viņi tikko kontaktējās ar sekretariātu, sakot, ka viņi nokavēsies, un tāpēc mēs sāksim diskusijas bez viņas, bet viņi izteiksies vēlāk. Tātad, eh, ņemot vērā viņas ieteikumu, uh, koordinātori eh, vienojās, ka mums vajadzētu diskutēt ar eh, Olafu un DG Sante eh, pārstāvjiem. Un tāpēc vispirms došu vārdu Roblinga kungam no Olaf un pēc tam Borkovska kungam no uh, Sante ģenerāldirektorāta. Un pēc tam būs uh, iespēja izteikties debatēs. Roblinga kungs, lūdzu. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsādātāji. Labu pēcpusdienu visiem. Pat ja referenti vēl nav klāt, es gribētu tomēr uzteikt eh, referentes Andersens kundzes eh, darbu par eh, tādu ļoti kompetentu pieeju šim priekšlikumam. Domāju, ka ir tikai gluži pamatot norādīt, ka nelikumīga tabaks tirzniecība satrauc mūs visus. Eiropas Savienības dalību valsts izmanto miljardiem eiro katru gadu, lai cīnītos pret šo nelikumīgo tirzniecību. Tas ietekmē arī cenu noteikšanas politiku, kas saistā sabiedrības veselību, zemās cenas, ko piedāvā šie nelikumīgie piegādātāji, padara cigaretes ļoti pieejamas īpaši jauniešiem un, visbeidzot, cigarešu uh, Uh, kontrabanda ir arī būtisks uh, ieņēmuma avots organizētajai noziedzībai. Tātad, ko mēs varam darīt, lai rēģētu to? Mēs zinām, ka uh, šī nelikumīgā tabaks tirdzniecība ir sarežģīta parādība un nebūs viens vienīgs pasākums, kurš viens pats varēs apturēt šos procesus. Tāpēc mums visu laiku ir jāpārskata mūsu rīcībā esošie instrumenti un jāskatās, kas mums ir pieejams un vai šie instrumenti ir eh, tie paši labākie, lai pēc iespējas risinātu tātad nepieļaut šo nelikumīgo tirzniecību. Pirms trim gadiem komisija nāca klajā ar stratēģijas dokumentu, kurā ir eh, ieskicēta analīze un turpmākie soļi uz priekšu, lai intensificētu cīņu pret šo nelikumīgo tirzniecību. Un mēs cieši sadarbojamies šobrīd ar dalībvalstīm un īstenojam šo stratēģiju ikdienā. Tātad mēs veicam izmeklēšanas un operatīvos pasākumus, strādājam pie likumdošanas un ir arī dažādi politikas pasākumi. Eiropas Savienības iekšienē eh, divus gadus jau pastāv tabaks produktu direktīva, kurā ir ļoti būtiski nosacījumi attiecībā uz produktu izsakojamību. Eh, Olafā mūs ļoti satrauc eh, no trešajām valstīm nelikumīgi ievestās cigaretes, kas nonāk mūsu iekšējā tirgu. Šajā ziņā Jaunais eh, protokols, ko šodien aplūko šī komiteja, ir eh, tik tiešām eh, tāda unikāla iniciatīva. Tā ir pirmā reize, kad mums ir daudzpusēja iniciatīva, kas ir vērsta uz globālo dimensiju šajā cigarešu kontrabandā Eiropas Savienībā. Man liekas, gluži lepni vajadzētu norādīt, ka tā uzņemas vadošo lomu sarunās par šo instrumentu, un tagad eh, komisijas eh, priekšlikums eh, padomē veiktu analīzi, un cerams arī ar parlamentu piekrišanu, tātad viss kopējais darbs rezultēsies šī dokumenta apstiprināšanā. Komisija atbalsta padomi un dalībvalsts saistībā ar šo dokumentu un ceram arī, ka kopā ar parlamentu mēs varēsim virzīties uz priekšu ratifikācijas procesā. Juridisko iemeslu dēļ mēs eh, sadalām eh, šīs rekomendācijas divos atsevišķos dokumentos. Protams, ka tie ir pēc būtības ļoti saistīti. Mums ir prieks redzēt, ka Inta komiteja, cik es saprotu, jau vienbalsīgi ir devusi savu atbalstu eh, citiem ratifikācijas dokumentiem, un otrais ir šobrīd mūsu priekšā, un mēs gribam atbalstīt šo referents ierosināto priekšlikumu. Paldies! Liels paldies! Barkovska kungs nākošais. Paldies, priekšstādātāji! Es varu tikai atbalstīt Olafu pārstāvu pausto pozīciju. Mēs veselības ģenerāla direktorātā arī uzskatām šo protokolu par ļoti svarīgu instrumentu, un atbilstoši tabaks produktu direktīvai ir 15. pants, kurā ir runāts par Eiropas Savienības izsekojamības un maķēšanas sistēmu, un tas arī viens no galvenajiem nosacījumiem šajā protokolā. Un mūsu īstenošanas darbam vajadzētu novest pie tā, ka 2019. gadā maijā tiks tātad nostādīt šī sistēma uz kājām šāds laika termiņš arī ir paredzēts protokolā, un mēs uh, ceram, ka mēs varēsim nodrošināt arī šī protokola uh, faktisko īstenošanu, un es gribētu te pateikties parlamentam par uh, nepārtrauktu atbalstu šai iniciatīvai. Paldies! Liels paldies Barkovs kungam! Nu, lūk, referenti ir ieradusies tieši laikā. Mēs nu pat uzklausījām Olafu pārstāvi, Roblinu kungu un Barskovski kungu no Veselības ģenerāla direktorāta. Pavisam tādas īsas, eh, īsi komentāri par šo jautājumu. Un eh, tagad došu vārdu referentei. Lūdzu. Paldies! Es atvainojos visiem, ka nokavēju. Es eh, vakar sešos izbraucu no mājas, eh, cerēju nokļūt eh, šeit laikā un, diemžēl, reisi kavējās, man nācās neplānot palikt citur pa nakti un, nu, labi, šobrīd esmu šeit. Un Ceru, ka visi šeit apzinās, ka tabaka nogalina 6 miljonus cilvēku katru gadu, un tieši iemeslu pēc ir svarīga šāda uzklausīšana, jo noteikumi uh, tabakas industrijas eh, ierobežošanai, tā tad ierobežoja dažādas ķīmiskas vielas eh, tabakas produktos, tas jau tika pieņemts pirms desmit gadiem, un eh, te mēs tagad runājam par Pasaules veselības organizācijas protokolu par nelikumīgo tabakas produktu tirzniecību, un mums arī ģenerāldirektorāta pārstāvji un Olaf pārstāvji šeit ir klāt, lai runātu par protokolu praktisko īstenošanu un attiecīgiem saistītiem pantiem. Šī protokola mērķis ir Eh, padarīt eh, tabaks piegādes ķēdi drošāku. Tāpat mērķis ir eh, nodrošināt informāciju visā piegādes ķēdē, līdz viss nodokļi ir nodevs ir samaksāts, viss atbilstošās prasības ir izpildīts. Ir svarīgi atcerēties astoto protokolu pantu, kas nosaka, ka pusēm ir jāizveido tāda globāla izsekošanas, izsekojamības sistēma, uh, piecu gadu laikā pēc protokola stāšanās spēkā. Tas ir globāls eh, risinājums šādai globāla rakstura problēmai. Es un eh, tāpat citi deputāti, mēs jau esam strādājuši, lai panāktu šī protokola ratifikāciju no Eiropas Savienības puses. Tāpat laikā man ir zināmas bāžas, tāpat kā citiem deputātiem, par eh, saikni Kāda ir Eiropas Savienībai ar tabaks industriju? Es saskatu šeit zināmas šķēršļus, lai panāktu uh, ratifikāciju, un es pieņemu, ka šī saikne attiecība ir tāda pārāk uh, cieša, un uh, tabaks industrija zināmā mērā ir eh, definēta kā partneris arī, lai nodrošinātu šo nelikumīgo produktu uh, izskaušanu. Un daudzas eh, šāda pieeja tiešām pārsteidz, jo, ja mēs atgriežamies uz 2008. gadu, tad bija četras tabaks uh, kompānijas, kuras atzina, ka tās ir uh, vainīgas, ka tās ir palīdzējušas cilvēkiem pārdot vai iegūt uh, tabaks produkts, kas ir izgādā, izstrādāts, piemēram, Kanādā un kas eh, nebija eh, iepakoti vai eh, apzīmogot atbilstoši akcijas nodokļu prasībām. Tātad Olafs toreiz uzsāka izmeklēšanu un, kā jau daudz atcerās, Tobacco International un vēl citas kompānijas eh, tika eh, apsūdzētas par eh, nelikumīgu darbību tuvējos austrumos, un tāpēc es domāju, ka kolēģi klātbūtne šobrīd šodien ir ļoti svarīga. Diemžēl palaid garām jūs uzstāšanos, bet es domāju, ka mēs varēsim veikt arī tālāk informācijas apmaiņu un noteikti gaidīsim kādus tālākus komentārus, kādi jums varētu būt par šo konkrēto izmeklēšanu, ko minēju. Ja mēs zinām, ka tabaks nelikumīgā tirzniecība pastiprinās un cigaretes tiek eksportētas uz dažādām vietām bez eh, skaidra marķējuma, un tad nelegāli tās tiek importētas caur šo nelikumīgo tīklu atpakaļ tādās vietās, kā Mabra Anglija, Skotija, Īrija, Velsa eh, un citur. Un, kā saprotu, tad eh, šī nelikumīgā tirzniecība un šādas cigaretes ir labi zināmu firmu izgatavojumi, kuras mis, tā ļoti dīvaini pazūd kaut, kad, kaut kādos starptautiskos pārvadājumos, transporta sistēmā, un Olafs un Eh, tātad šie tā sauktie jaunie baltie produkti ir definēti. Un eh, redzēsim, kāda būs ombudsmena, eh, tiesības sarga secinājumi, un tad skatīsimies, vai visa komisija virzās uz 5. pānta 3. Punkt, 3. punkta īstenošanu. Uh, Šobrīd Philip Morrison International uh, pie maija un uh, citi ir parakstījuši arī nelikumīgas uh, tirzniecības um, pretdarbības līgumu un tātad cenšas nodrošināt tad kontrolas sistēmu, lai nodrošinātu tabaks produktu izsekojamību. Manuprāt, tas pilnīgi apgriež visu lietu kārtību, tā teikt, labs kļūst par vistu gan, un es domāju, ka ir daudz cilvēki, kas jau ir pauduši bažas par Philips un Morrison atbildīgo amatpersonu darbību. Lai varētu konstatēt šo nelikumīgo tirzniecību. Jāsaka, manuprāt, šī situācija ļoti sagrozīta. Tabaks industrija ir eh, principā pati centusies eh, darboties pret šo protokolu. Un PMI, piemēram, savos centienos izsakot nelikumīgot izniecību, un te es gribu izteikties ļoti skaidri. Tas viss izriet no juridiskas darbības, kas tika uzsaukt 2004. gadā, kur detalizēti ir norādīts, ka tabaks industrijas iesaist nelikumīgajā tirzniecībā. Tas ir fakts, un tā sekas sek, ir tāds, ka PMI ir samaksājuši apmēram 1,25 miljārdus Eiropas Savienībai kas, eh, nu, tā nav nekāda labdarība, bet tas ir tāds uh, juridisks darījums un maksājums. Un uh, eh, tabaks iesniecības konvencijā un protokolā rakstīts, ka, jā, tabaks industrija pati ir problēmas sastāvdaļa un tāpēc viņi nedrīkst būt risinājuma sastāvdaļa. Uh, neapšaubām šis ir tāds cīņas laukums ar nozari vienā pusē un konvenciju otrā pusē. Mums ir 8.3 pants. Uh, Tāpat arī 5.3 pāns, kuri skaidri nosaka, kāds eh, nodalījums ir eh, jānodrošina tātad ar nozari vienā pusē un visiem pārējiem, kas ir iesaistīti īpaši tām, kāda saikne varētu būt ar jebkādu, teiksim, veselības politikas izstrādāšanu. Un vēl satraucošāk ir tas, ka vairāk kā simts puses, eh, interesētās puses pasaulē ir uzsākušas eh, tādus brīvprātīgus līgumus ar eh, nozari, kas, manuprāt, eh, ļoti būtiski kompromitē protokola stāšanos spēkā. Un kā referente un šī protokola aizstāvu gribu paust tādas ļoti būtiskas bāžas par PMI attieksmi, jo viņi vienkārši ģenerē kaut kādus kodus, kas nenodro, nedrošina nekādu efektīvu šo produktu izsakojamības sistēmu. Es uh, saprotu, ka vienkārši tas ir eh, kaut kas, ko aizsargā tabaks industrija, viņiem ir patents šajā jomā, un principā mēs nezinām, kas tur ir, un tāpat laikā mēs zinām, ka visu šo procesu tomēr pārvalda un vada tabaks industrija, un Tabaks industrijai ir jāsaprot, ka tā ir atbildīga puse, kopā jāstrādājas ar valdību nevaldības organizācijām, kuras izstrādā šo tabaks kontrolas eh, procesu. Man liekas, Kolaf eh, izmeklēšanas jau ir devušas rezultātus un parādījušas. Un mēs jau dažādās komitejās un dažādos eh, apstākļos esam runājuši, tīpaši tad, kad mēs runājām par tabaks direktīvu un to, kāda nozīme ir visā šajā lietā bijusi tabaks nozarē. Es vēl daudz ko varētu teikt šajā sakarībā, bet eh, mani mm, interesē citu kolēģu viedoklis, komentāri, kas viņiem būtu sakāms, un vai Olafs varētu sniegt mums vēl vairāk informācijas par eh, šo izmeklēšanu, kas eh, notiek apsūdzībās pret tabaks nozars pārstāvjiem, un tāpat arī Eh, jāsaprot, vai mums ir komisija, kas tik tiešām ir gatava mūs uzklausīt, kas ir gatava uzklausīt eh, tiesību sārga konstatējums attiecībā uz to, ka te mēs runājam, nerunājam tikai par kādu vienu konkrētu atbildīgo. Tātad mums jārūpējas, lai veselības politika tiktu nodrošināta un ievērota. Tas ir viss komisijas pienākums un atbildība. Un mums ir mm, jāspēj konstatēt, vai šeit arī pārstāvētās abas organizācijas šodien uh, var apstiprināt, ka jā, Eiropas Savienība virzīsies uz priekšu, parakstot šo protokolu, un mēs gribētu tātad gūt tādu, nu, jūsu informāciju iespējas no jums par uh, to, uh, kāds uh, būs šis Eiropas Savienības un tabaks nozars nolīgums jūlijā, jo Strasbūrā tika balsots neatbalstīt, neatjaunot šo līgumu. Tātad tāda bija šī nesenie soļi. Paldies! much, Mrs. Anderson. Paldies, Andersonas kundze. Nu, došu vārdu Šogākungam, ēnu referentam no ETP grupas. Paldies. Tiešām nelegāla tabaks tirzniecība ne tikai liek aiziet sacenu valstu budžetiem ievērojamām summām, šī tirzniecība apdraud sabiedrības veselību, ir klaišs, uh, godprātīgas saimnieciskas darbības noteikumu pārkāpums. Uh, tas notiek uz leģitīma biznesa rēķina, un šeit ir pamats šo konvenciju pieņemt, prasīt, lai tā tiktu ievērota, tādā veidā cīnoties ar smēķēšanas izplatīšanos, ir īpaši jauniešu vidū. Un droša piegādes ķēde tamdēļ ir nozīmīga ne tikai tāpēc, lai dotu iespēju legālam biznesam, bet arī uh, Uh, nepieļautu tabaks nonākšanu pusauģu uh, rokās. Mm, ir jācīnās uh, ar vil, vil, cigarešu viltojumu nonākšanu apretē, kā arī ar legāli izgatavotu cigarešu nelegālu tirzniecību jāveido. Tātad šis Uh, atliek pārdot vienu pielādētu kravas mašīnu ar uh, cigaretēm, lai izveidotu, uzbūvētu miljonu vērtu ražotni. Un, uh, kā Olafs 98. gadā noskaidroja, 80 miljoni cigarešu tika konfiscēti un RG Reynolds ražotājs varēja ātri vien norādīt, kur, pret, kur šī cigarešu partija un pulksten cikos tikusi saražot no palaista no konvejera, bet kā tā nonākusi eh, noziedznieku bandītu rokās, to viņi nespēja eh, brīnumainā kārtā eh, paskaidrot. Nu, un tāpat arī šī tirzniecība ir ienākuma avots arī nopietniem noziedzniekiem, organizētām grupām, kas citas starpā finansē terorismu. Un, uh, Eh, situāciju pasliktina tas, ka konfiscētās preces apjoms ir apmēram 10% no kopējās uh, nelegālās aprites. Nelegālā tabaks tirzniecība ir globāls fenomens, tieši tāpēc eh, koordinētā globāla uh, mēroga rīcība ir absolūti nepieciešama. Labās ziņas ir tādas, ka ir sakrāts pietiekami daudz faktu un pierādījumu, kas apliecina, ka kopējais šīs nelegālās tirdzniecības apjoms nav tieši saistīts ar nodokļu un nodevu apmēru mm, līdz ar to tabakas cenām. Izmaksu un ieguvumu analīze, ko piedāvā komisija savā ekonomiskajā pamatojumā no pagājušā gada vasaras, jau pierādīja, ka totāla tabaks produktu izsakojamība ir reāls un sasniedzams mērķis. Un neatkarīgi no tā risinājuma, tehniskā risinājuma, kas tiks izvēlēts, ieguvumi ir viennozīmīgi un tā vērti. Efektīva izsakošanas sistēma, tamdēļ ir tas virziens, kurā ir jādodas pārskatītājā. Tabaks direktīva 15. punktā jau ir noteikts, ka visiem tabaks produktiem, to iepakojumiem ir jābūt aprīkotiem ar unikālu identifikātoru, kas ļauj izsekot uh, konkrētā iepakojuma pārvietošanos Eiropas Savienībā. Tas pilnībā atbilst arī 8. pantam uh, protokolā par izsekojamību. Tomēr, uh, tā kā liela daļa nelegāli tirgoto uh, cigarešu nāk uh, no ražotnēm trešajās valstīs. Šeit ir nepieciešams plašs un tāds uh, Eh, solīts eh, sadarbības tīkls ar eh, šīm trešajām valstīm, lai vērstos pret tabaks nelegālajiem tirgoņiem. Un šis te mūsu represīvais režīms būtu tāds patiesi globāls savā tvērienā, lai varētu šeit stāties pretī naudas atmazgātājiem, terorismu finansētājiem un tā tālāk. Efektīva izsakošanas, izsakojamības sistēma ļaus uh, Uh, saglabāt un noturēt uh, efektīvu, godprātīgu uzņēmumu tātad, darbību, bet ļaus arī būvēt uh, lietas, celt apsūdzības pret noziedzniekiem. Ātra protokola ratifikācija līdz ar to ir nepieciešama Eiropas Savienībā. Tā, ne tikai tam dēļ, ka tādos, vis, tām visām Eiropas Savienības valstīm, kas to vēl nav ratificējušas, uh, Uh, tiesiski saistošu pamatu uh, aktīvākai cīņai pret uh, tabakas nelegālu tirzniecību. Paldies, Gomešas kundze. Jā, paldies. Es īpaši vēlos pacenst, pateikties referentai, arī ēnu referentam. Kolēģi, jūs esat brīnišķīgi pastrādājuši. Es vēlējos piebilst lūko. Tiešām vēl viena ļoti satraucoša tāda parādība mūsdienu pasaulē, kas nav uh, pietiekami nopietni novērtēta un kur reakcija nav bijusi pietiekami uh, skarba. Runa ir par uh, organizēto noziedznieku, bandītu, mafijas uh, Eh, ciešo sasaisti ar tabakas tirzniecību. Es runāju ne tikai par noziedzniekiem šeit Eiropā, bet arī par, par eh, noziedzniekiem visā pasaulē, kaimiņu reģionos. Eh, viņi aktīvi piedalās kā cigarešu, tā citu preču kontrabandā, tirgošanā, un šie tīkli savukārt ir cieši saistīti ar terorisma tīkliem. To nedrīkst ignorēt, to nedrīkst novērtēt kā nebūtisku vai kā nenopietnu tādu saistību. Uh, Tas prasa no mums visstingrāko uh, rīcību, uh, darbības koordināciju ar uh, eh, DG Home, piemēram, ar Eiropas pretterorisma koordinātoru. Tas ir absolūts priekšnosacījums, lai šī cīņa būtu efektīva lai mēs varētu stāties pretī šai nelegālo preču, to, to starp eh, tabakas un galvenokārt tabakas uh, eh, straumei, kas nonāk Eiropas uh, tirgū. Paldies, Vikstrēmas kundze. Uh, paldies arī es vēlos sveikt referenti. Uh, tas ir kas tāds, ko būtu vajadzējis paveikt jau sen. Uh, mums Eiropā ir. Mm, Mm, bijuši daudz gadījumi, kad uh, augsts stāvoši politiķi, amatpersonas ir bijuši spiesti atkāpties no amata, uh, jo bijušas apsūdzības par saistību ar, ar uh, kontrabandas tīkliem, bet šī tirzniecība turpinās ikdienas, tāpēc šis protokols ir jāratificē nekavējoši, pilnībā caurskatāmā tādā gaisotnē. U, un vēlos pasvītrot, ka uh, pati tabakas industrija gal galā, tai, tā ir atbildīga par to, lai reize par visām reizēm uh, pieliktu punktu nelegālai pašu produkcijas tirzniecībai. Tāpēc šo protokolu ir jāratificē uh, ciešā Eh, sadarbībā, protams, ar nozari absolūti caurskatāmi. Eh, ja runājam par eh, tabaks produktu izsakojamību, nu, mums tā ir rūpīgi jāskatās nozarei uz, uz pirkstiem. Neko vairāk arī nevaru piebilst, kā vēlreiz pateikties referentei. Tiešām ceru, ceru, ka mēs spēsim eh, kopīgi pastāvēt eh, šī eh, drauda, šīs nelaimes priekšā. Paldies, Vikstrēmas kundze, Roblinga kungs. Olaf pārstāvim vārds tagad. Paldies, priekšsādātājs kundze. Piedodiet, ja atkārtošos. Nu, tagad mums ir pievienojusies referente. Atvainojos, ka sāku bez jums referentes kundze Mm, tātad atkārtošu šo pašu pirmo, ko es sacīju. Tātad eh, liels jums paldies eh, par jūsu darbu. Mūsu sadarbība līdz šim ir bijusi lieliska. Reaģēšu uz izskanējušiem jautājumiem vai komentāriem par, par izsakojumību, eh, par tabaks produktu direktīvu. Mm, vislabāko atbildi spēs sniegt kolēģis no DG Health, kas sēž te aiz manis, jo tieši šis dienests ir tas, kas strādā ar izsakojumības eh, tematiku, un priekšstādātājs kundze eh, atļaušos ierosināt, ka jūs dodat vārdu manam kolēģim no DG Health pēc brīsniņa. Uh, Tagad reaģēšu uz klātsošo sacīto. Tiešām prieks par to, ka šai telpā ir tāda plaša vienprātība par vairākiem apsvērumiem. Pirmkārtām to, cik nozīmīgs un būtisks ir šis fenomens, šī, šī lieta, šī parādība. Otrām kārtām, ka kaut kas ir jādara. Un trešām kārtām, ka protokols ir iespējams visefektīvākais globāla mēroga tāds risinājums, labākais no iespējamiem Eh, kāds, eh, kāds ir mūsu priekšā. Un Eiropas Savienība ir tiešām eh, uzņē, līdz šim bijusi kā vadošā, vadošais valstu grupējums šī protokola tādā popularizēšanā, virzīšanā, un tagad mums nāktos pašiem to uh, ratificēt. Vairāki kolēģi, kas izteicās, norādīja, ka nelegālās tabaks tirgus mainās, un tā tas patiešām ir. Stratēģiskajā eh, dokumentā, kas tika izdots pirms diviem gadiem, es jau to pieminēju, komisija pasvītroja, ka nelegālās eh, tabaks tirgus, salīdzināt ar 15 gadu senu pagātni, ir absolūti pārvērties. Pirms gadiem 15 eh, tirgu pārsvarā bija populāro zīmolu viltojumi. Šodien situācija ir stipri citāda. Statistika, ko mums sūta uh, dalībvalsts, tā teikt, no frontes līnijas, uh, situācija ir tāda, ka arvien lielāka konfiscētās produkcijas daļa ir eh, naunēmi nepazīstamu zīmolu, mazpazīstamu vai nebūtisku zīmolu eh, cigaretes. Un uh, nedaudz ilustrācijai. Pagājuši gadu Olafs uzstādīja rekordu. Uh, vislielākais cigarešu daudzums, kas ir ticis konfiscēts ar mūsu iesaisti. Uh, 600 miljoni cigarešu pagājuši gadu. Gandrīz visas no tām bija tās lētās, eh, nezināmo zīmolu eh, cigaretes. Un eh, mēs, tieši mūsu aktīva iesaista ir, ir ļāva šo, šo, šo kopējo konfiskāciju statistiku būtiski celt. Um, cheap whites, uh, šī produktu kategorija, Komisija ir apņēmusies vēlāk šogad sagatavot ziņojumu par to, kā sekmēs 2017. gada saistošā dokumenta īstenošana un līdz ar to vēram pieņemt, ka šai dokumentā īpašs uzsvars tiks likts tieši uz šo produktu kategoriju, uz cheap whites tabakas kategoriju. Eh, viens deputāts norādīja uz eh, ciešajiem sakariem, ciešajiem saitēm eh, starp tabaks tirgoņiem un organizēto noziedzību, kā šeit Eiropas Savienībā tā pāri robežām. Saziņā ar DJ Home kolēģiem mēs par to pārliecināmies burtiski ikdienas mm, Un šeit mums tiešām ir jāsaglabā vienotība visiem atbildīgajiem dienestiem, mums ir jāsadarbojas ar Eiropolu, ar Frontexu, ko mēs arī darām. Uh, protams, nemaz nerunājot par dalībvalstīm, dalībvalstu likumsargāšanas dienestiem. Par Filipu Moris, iespējams, zināsit, ka komisija 24. februārī nāca klājā ar uh, tehnisku vērtējumu, kas uh, cits starpā tika plaši pārnāca parlamentā, un 9. martā parlaments pieņēma savu rezolūciju. Uh, nu, tā tad ļoti interesanta situācija tagad ir izveidojusies. Komisija uh, apsver, kā rīkoties tālāk, apsver savus iespējamos gājienus. Uh, un varu tikai arī vēlreiz atgādināt par komisijas sniegto atbildi tiesību sargam. Līdzās tur minētājiem man nav vairs nekas piebilstams. Paldies, Varkovska kungs. Par uh, ieviešanas darbu attiecībā uz izsakojamības sistēmu es varu piebilst tagad, ka šis darbs visu laiku turpinās. Nevaru uh, precīzi komentēt, kāda būs šī sistēma nākotnē, bet ko var noteikti apgalvot šodien ir tas, ka ņemot vērā laika ierobežojumu, mēs strādājam, eh, pieņemot, ka šis protokols tiks ratificēts un iestāsies darbā. Uh, iestāsies um, spēkā, un tas nozīmē, ka tā sistēma, kuru mēs izstrādājam, būs saskaņota ar protokolu noteikumiem. Un galvenie noteikumi jau tika minēti, piemēram, 8.2 pāns, 8.12 pāns. Vienkārši tiem, kas uh, nezina uh, visus, nepārzina šo protokolu ļoti labi, var pateikt, ka 8.2 pāns prasa, lai sistēma tiktu kontrolēta no puses. Uh, um, tātad no vienas puses, tā kā, ko Eiropas Savienība kontrolētu, un 8.12 pāns patiesībā uzliek pienākumu pusēji izpildīt šos pienākumus, kas tā ir jāizpild, un nedalģēt tos tabaks nozarei. Tas nozīmē arī to, ka mūsu kontakti ar nozars pārstāvjiem, izstrādājot izsakojumības sistēmu, uh, būs uh, pēc iespējas uh, minimāli, un tas arī noteikts protokolā, ka mēs, strādājot ar tabaks nozars pārstāvjiem, strādāsim tikai tik daudz, cik ir nepieciešams, lai ieviestu šos pantus, un um, Mēs zinām, kas tiks uh, drukāts virsū šiem produktiem, un to nevar izdarīt trešā puse, līdz ar to mums ir jākontaktējas ar uh, tabaks nozari, bet mūsu sistēma būs neatkarīga un to pilnībā kontrolēs uh, iestādes. Tas netiks atstāts nozars ziņā. Paldies! Jau. Paldies, Andersons kundze. Ļoti īsi lūdzu. Vai es varu pateikt, ka es atbalstu komentārus, jo īpaši gribu atsaukties uz veselības ģenerāldirektorāta pārstāvju pēdējiem komentāriem. Ko es saprotu no tā, ko jūs teicāt, es gribu to precizēt, ka PMI nolīgums nevar tikt pagarināts, jo izsakošanas sistēma pilnībā būs saskaņota ar protokolu noteikumiem. Uh, Un, lai vienkārši būtu pienācīga skaidrība, astotais pāns protokolā nosaka, ka cīnoties pret kontrabandu, jo īpaši 8.2 un 8.3 pāns saka, ka katrai pusē ir saskaņā ar šo pāntu jāizveido izsakojumības sistēma, kuru kontrolē šī puse visiem tabaks produktiem, kur tiek ražoti vai Eh, nu, teritorijā vai saskaņā ar šiem noteikumiem. Un tā nevar būt tapakas nozare, kas eh, kontrolēs šo izsakojumības sistēmu, kā tas bijis līdz šim, un kas ir radījis lielas eh, problēmas. Es lielā mērā atbalstu šos komentārus un tos augstu vērtēju, un arī Olaf teikto Man prieks bija dzirdēt, ka viņi atbalsta protokolu ratifikāciju, jo tas pilnīgi noteikti ir jāratificē un tas ir jādara ātri. Un ņemot vērā konsensu šajā zālē no visu politisko partiju puses, tas mums dod labu mandātu turpināt šo darbu un panākt protokolu ratifikāciju pēc iespējas drīzāk. Uh, Tātad gribu pateikties par izteiktiem komentāriem, paldies arī ēnu referentiem par savu ieguldījumu, un es domāju, ka mēs varam šo jautājumu virzīt uz priekšu bez lielas kavēšanās. Paldies, Andersons kundze, grozījumu. Uh, iesniegšanas termiņš ir 24. mājas un saskaņā ar 99. pānta pirmo punktu grozījumi, kas ir uh, iesniegti komitejā, Tur ir, ja ir paredzēts ar tiem grozīt ieteikumu. Tātad 24. maijas ir grozījuma iesniegšanas termiņš un 30. maijā ir paredzēta ziņojuma pieņemšana. Paldies par jūsu darbu, paldies Rublinga kungam un Borkovsku kungam un paldies Andresons kundzei un uzreiz pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta, kur mums uh, ir klāt pastāvīgās eh, opernācās sadarbības iekšējās drošības jautājumos eh, komitejas priekšsēdētājs Īzermanu kungs. Kā jūs zināt, tad eh, šī pastāvīgā komiteja, kuru sauc Kosī, uh, ir izveidota saskaņā ar 71. līguma pāntu, lai veicinātu uh, operacionālo sadarbību starp dalībvalstiem drošības jomā un lai veicinātu nacionālo atbildīgo iestāžu sadarbību šajā jomā. Es domāju, ka šis jautājums ir īstajā laikā un ir pienācis tiešām laiks uzklausīt šīs komitejas priekšsēdētāju. Uh, Uz sveicu jūs šeit, Izerman kungs, un es gribētu jūs tagad lūgt īsumā iepazīstināt mūs ar jūsu aktivitātēm un pastāstīt arī par nākotnes plāniem. Lūdzu, Izerman kungs, paldies priekšsēdētāji godātie parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Paldies par ielūgumu uzstāties jūsu priekšā par eh, kozī darbu. Uh, kas ir pastāvīgā komiteja operatīvai sadarbībai iekšējās drošības jautājumos, un man ir liels gods un arī liels prieks būt šodien šeit jūsu sanāksmē. Es atsaukšos uz dažiem elementiem, kas ir minēti Kosī eh, ziņojumā, kur nesen saņēmāt, un eh, tas atbildes uz 2014. gada jūliju līdz 2015. gada decembri. Un pirms es to darīšu, varbūt nedaudz paskaidrošu par to šai komitejai, kāda ir uh, darba metode, ko Kozī ir izstrādājis, lai veicinātu daudz disciplināru metodoloģisku pieeju un lai uzlabotu sadarbību cīnoties pret organizāciju noziedzību. Tas ir tā sauktais ēst politikas cikls, un tajā ietilps četri soļi. Pirmais solis ir eh, Eiropas Savienības draudu novērtējums, EU SOKTA, tas saucas, to sastāda Eiropols, balstoties uz dažādiem plaša spektra avotiem, tur tiek analizēti eh, tagadēji un nākotnes draudi un tiek izteikti ieteikumi, kādām vajadzētu būt prioritātēm sadarbībā, cīnoties pret organizēto noziedzību. Otrais solis tad ir daudz gadu strateģiskie plāni, tos mēs saucam par MASP, tos izstrādā COZI, dalībvalstis, komisija un aģentūras, piemēram, Eiropol, eh, Eurojust un Frontex, un ir daudzgadu um, eh, prioritāšu plāns, un šis daudzgadu strateģiskais plāns uh, tiek apstiprināts padomē. Un trešais solis ir sadarbības rīcības plāns, katrai prioritātei katru gadu ir šāds plāns. Tos izstrādā dalībvalstis, kas piedalās uh, tā sauktajā rīcības sadarbības plānā, un tos apstiprina kozī. Un uh, Eiropas daudzdisciplinārā platforma cīņai pret uh, draudiem, MPECT, to organizē Eiropols un uh, tur tiek koordinēts dažādas rīcības. Eiropols arī sniedz uh, atbalstu šai platformai, to uztur, un Kozī uh, novēro dažādo rīcību rezultātus. Un ceturtais solis ir izvērtējums, kas uh, tagad notiks 2016. gadā, kā tas ir minēts ziņojumā, un to organizē komisija, sadarbojoties ar dalību valstīm, lai uh, uzzināt, ko tad varam mācīties nākamajam politikas ciklam no šiem rezultātiem. Bez šī ziņojuma, kur jums nosūtījām, gribēju jūs informēt, jūs saprotat, ka tāda bija komitejas vēlme arī par tiem jautājumiem, kas tika apspriesti uh, Nīderlandes prezidentūras laikā un ko prezentēja arī uh, prezidentūras sākumā Nīderlandes uh, tieslietu ministrs operacionālās sadarbības stiprināšana un drošības stiprināšana Eiropas Savienībā, protams, ir viens no galvenajiem mērķiem Kosī un 22. Eh, mārta uzbrukuma Briselē vēlreiz uzsvēra to, cik svarīgi ir pastiprināt eh, mūsu sadarbību, lai nodrošinātu augstu drošības līmeni un jau īpaši ir jāpastiprina mūsu apmaiņa ar informāciju mūsu pamatvērtības bija tās, kurām uzbruka Eh, teroristi gan pagājuši, gan, gan šogad, un eh, lai arī kādus pasākumus veiktu Eiropa, mums vienmēr ir eh, jācīnās par līdzsvaru starp pamatiesībām un pamatbrīvībām no vienas puses un um, to, lai mēs varam notvert un uh, sodīt šos te teroristus no otras puses. Uh, Informācijas apmaiņa starp dalību valstīm ir ļoti svarīga šajā aspektā, un tā ir eh, vienmēr jau bijusi no paša sākuma Nīderlandes prezidentūras prioritāte. Ir eh, jāpāriet eh, pie šādas te informācijas dalīšanās prakses, ir jāuzlabo sistēmu izmantošanu un informācijas kvalitāti, un tāpēc mēs uzņēmāmies šo ambiciozo uh, uzdevumu izstrādāt ceļu kārtu, kurā būs virkne pasākumi gan īsā, gan vidējā, gan ilgā termiņā, lai izveidotu uh, vienotu sistēmu Eiropā, uh, kā apmainīties ar informāciju par robežām, terorismu un citiem relevantiem jautājumiem. Eh, diskusijas joprojām notiek padomē par šo ceļu karti, bet es uh, tiešām ceru, ka varēsim šo um, Eh, ceļu kartu prezentē 9. un 10. jūnijā padomē. Te ir saistība arī ar komisijas paziņojumu par spēcīgāku un viedāku informāciju sistēmu, informācijas sistēmu drošībai, kas tika prezentēta 6. aprīlī. Un kā jūs varat izlasīt, komisijas ziņojumā ir panākts būtisks eh, progress, lai stiprinātu mūsu cīņu pret terorismu, un Kozī darbu arī ietekmēja eh, terora uzbrukumi Eiropā, Francijā uh, janvārī un pagājušā gada novembrī, jo uzreiz pēc šīm, uh, šiem uzbrukumiem notika um, tika organizēts Kozī sanāksmes, lai apspriest pretterorismu um, pasākums, kurus apstiprināja iekšlietu ministri, uh, um, gan janvārī, gan arī pagājušā gada um, uh, novembrī. Tagad Kozī uh, galvenokārt strādā pie šie pasākumu ieviešanas. Uh, daži no tiem ir atkal uzsvērti kopējā paziņojumā, kur pieņēma 24. martā iekšlietu tieslietu ministri, un uh, mums ir uh, prieks, ka arī Libe uh, priekšsēdētājs pies, piedalījās šajā sanāksmē. Uh, Eh, ir skaidrs, ka mums, kā Eiropas Savienībai, vēl ir liels darbs darāms, ne tikai turmākajos eh, mēnešos, bet arī gados, un mēs centīsimies turpināt eh, apkopot mūsu spēkus, un ir arī vienotā iekšējās drošības stratēģija līdz 2020. gadam, un tā mums ļaus ātrāk rēģēt uz aktuāliem noteikumiem un Nīderlandes prezidentūra turpina Luksemburgas prezidentūras darbu un pievēršas ieviešanai. Un tas turpināsies arī Slovākijas un Maltas prezidentūras laikā. Nākamajā uh, tieslietu un uh, vispār lietu padomē mēs runāsim par uh, šo pasākumu ieviešanu. Un tagad par cīņu pret noziedzību kur Nīderlandes prezidentūra liek uzsvaru uz integrētu pieeju un sadarbību saskaņā ar atjaunoto drošības stratēģiju ir e, jācīnās pret cilvēku kontrabandu visiem spēkiem. Nīderlandes prezidentūras laikā mēs izlēmām pievērsties e, cilvēku kontrabandas apkarošanai, e, kad ir runa par e, izmantošanu darba nolūkos Kaut gan tas skar daudzus mūsu ekonomikas sektors un daudzus cilvēkus, tomēr eh, to lietu skaits, kas tiek eh, tiešām ierosināts un izmeklēts līdz galam, ir ļoti ierobežots. Eiropas komisija pagājušajā gadā publicēja pētījumu, kurā tika uzsvērts, ka varbūt, ka ir grūti pierādīt šos pārkāpumus un nav pietiekamas um, pieredzes šajā jomā, un tāpēc Nīderlandes prezidentūra ir uzņēmusies iniciatīvu uh, izstrādāt rokas grāmatu par daudz disciplināro uh, pieeju cīnoties pret cilvēku kontrabandu. Mēs arī vēlamies uh, turpināt uh, cīņu pret cilvēku kontrabandu darba nolūgos, un tas būs arī um, Tieslietu un iekšlietu padomas uh, darba kārtībā jūnijai. Attiecībā uz kibernoziedzību. Tur mēs vēlamies panākt uh, kopīgu redzējumu Eiropas Savienībā, un šis jautājums jau gari un plaši ir apspriests starptautiskā mērogā, jo tas ir ļoti svarīgi kriminālām izmeklēšanām, un mēs turpināsim debats par šo uh, jautājumu pēc iespējas vairāk izmantojot Eiropas Savienības politikas un instrumentus, un kur tas ir nepieciešams, nāksim klajā ar jauniem un uh, papildinošiem uh, pasākumiem un instrumentiem. Par e-pierādījumiem um, Luksemburgas darbs uh, prezidentūras laikā ir labs pamats, uz kura balstoties var strādāt uh, Nīderlandes prezidentūra un Kozī. Mēs diskutējām par uh, jau līdzinējo pieredzi uh, un uh, kā iekļaut uh, šos jautājumus mūsu darbā. Kozī uh, ir sastādījis 30 uh, ieteikumus attiecībā uz dažādām aģentūrām, privāto sektoru komisiju, un uh, tur ir runa arī par labākās prakses apmaiņu un uh, apmācību attiecībā uz kā, to, kā rīkoties ar e-pierādījumiem. Nīderlandes prezidentūra arī uh, Uh, uzsāka diskusijas par finanšu izmeklēšanām. Tas ir ļoti spēcīgs izmeklēšanas instruments cīņā pret organizēto noziedzību un terorismu. Prezidentūras mērķis ir uh, uzlabot zināšanas uh, un nodrošināt to, ka instrumenti tiek arī plašāk izmantoti Eiropas Savienības politikas ciklā un lai policijas dienas varētu efektīvāk sadarboties un lai to panāktu, padomas uh, secinājumi iekļaus um, um, rīcības plānu un tas uh, jūnijā varētu tikt pieņems. Kozī bija konkrētas uh, um, iestrādnes. Uh, OMGs. Tātad cilvēki, eh, noziegumi pret cilvēcību ir, eh, cilvēks ir eh, jāsoda papildus vēl jau krimināla pasākumiem šajā jomā. Tāpēc eh, svarīgākais ir nodrošināt efektīvu sadarbību ar dalībvalstu administratīvajām un tiesības sardzības iestādēm, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu administratīvos nolūkos. Eiropas eh, līmenī eh, OMG tagad risina ar eh, Eiropas eh, monitoringa punktu palīdzību. Eh, kriminālo ONG darbība šobrīd nozīmē, ka nepieciešama labāka sadarbība operatīvo lietu ietvaros koziju, stimulēs, veicinās to, lai administratīvā pieeja un Eiropas Savienības politikas cikls tiktu izmantots, lai cīnītos pret smago organizēto noziedzību. Tāpat mēs pozitīvi vērtējam padomu secinājumus par administratīvo pieeju, lai veicinātu to, ka dalībvalstis eh, attiecībā uz kriminālā darbībā iesaistītām personām izmantot savu administīvo infrastruktūru arī krimināliem nolūkiem un nepieciešama spēcīgāka Eiropas Savienības sadarbība par administrīvo mm, darbību attiecībā uz noziedzību. Šie padomas secinājumi tika pārunāti Kozī un uh, būs arī uh, tiešliet tiešliet padomas sēdēja jūnijā papildus ziņojumam, ko esat saņēmuši. Ceru, esmu sniedzis jums uh, ieskatu Kozī darbā. Vēlreiz paldies par uzaicinājumu runāt jūs priekšā par Kozī darbu. Paldies, Izerman kungs, paldies par visu sniegto informāciju. Anna Gomeš, lūdzu. Liels paldies! Paldies par jūsu ziņojumu, un es gribētu jautāt jums sekojošu lietu. Es saprotu, cik svarīga kozī ir informācijas apmaiņas stiprināšana lai cīnītos eh, pret terorismu, kā jau jūs to izgaismojāt. Mans jautājums ir sekojošs. Cik lielā mērā jūs nodrošināsiet to, lai dalībvalstis, lai tās varētu veikt tāds būtisks informācijas apmaiņu, lai tās arī dot iespēju tiem, kas strādā tiesību sargājošās eh, vai policijas iestātēs, lai viņi varētu arī reāli vākt informāciju Te es runāju par tādiem uh, cilvēkiem, kam ir iemaņas uh, valodās, tātad valodzināšanas, uh, tos vajadzētu izmantot. Tātad jāvērš uzmanību uz šādiem daudzvalodīgiem, daudzvalodīgām personām. Tātad jāiesaist arī kibereksperti, kas varētu iegūt informāciju, kas varbūt ne neparādās tādā viegli iegūstamā veidā. Un tāpat arī saikne ar eh, finansējumu, finansēšanu. Jūs jau runājat par to, cik svarīgas ir finansiālas izmeklēšanas, bet eh, cik es zinu un eh, cik esmu dzirdējusi, ņemot vērā to, kā darbojas mūsu banku sistēma, tad man ir lielas bažas ka mēs reāli esam ļoti tālu no tā, lai nodrošinātu kādus minimālus efektīvus standartus. Tieši attiecībā uz uh, tiesību aktu īstenošanu cīņai pret naudas atmazgāšanu. Mani jautājumi tātad ir sekojoši, cik lielā mērā šīs jomas, šie jautājumi tiek izskatīti kozī. Un tāpat arī jūs eh, jūs minējāt eh, pret eh, terorisma pasākumu īstenošanu, daļēji tur ir tik tiešām nepieciešamas ļoti specifiskas programmas, lai cīnītos, lai novērstu terorismu, lai novērstu radikalizāciju tātad, lai veiktu arī deradikalizāciju. Cik liels investīcijas eh, dalībvalsts ir veikušas, eh, teiksim, ar kozīli izdarības šajā virzienā, jo mēs redzam, ka eh, cilvēki nonāk drīzāk ka cietumi ir vairāk kā radikalizācijas vieta, nevis uh, veic šo deradikalizāciju. Mēs saprotam, ka nepieciešams lielas uh, investīcijas, lai īstenotu stratēģijas um, kopienas līmenī, un uh, nu, neredzam, ka tas viss darbotos. Un visbeidzot, jūs minējāt jūsu bāžas par cilvēktirzniecību, darba spēka izmantošana, eksploatācija, ko, ko zīd dara, lai risinātu problēmas, uz kurām ir norādījis īpaši Eiropols par desmit tūkstošiem bērnu no tātad šo, tad desmit tūkstoši bērnu ir pazuduši šajā bēgļu un migrantu plūsmā uz Eiropu. Kā mēs varam nodrošināt to, ka šie bērni uh, netiek eh, izmantot spaidu darbā, vai arī, ka nenotiek seksuāla rakstura eksploatācija, vai šis jautājums tiek aplūkots, ko zī, paldies. Paldies, Dievs, Demērkungs, nākošais. Paldies eh, priekšsādātāji un paldies mūsu viesim, ka esat ieradies, lai runātu par šo ļoti būtisko darbu un par pastāvīgās komitejas sadarbību šajos jautājumos. Jā, situācija tiešām ir ļoti spiedīga, ņemot vērā, cik bieži notiek šādas aktivitātes, bet jāsaka, šī komiteja nav tik labi pazīstama un jūs šodien sniedzāt atskaiti par eh, darbību no 2017. gada jūlija līdz 2015. gada decembrim, un jūs īsumā pastāstījāt par savām darba metodēm. Pirms izsaku tālākus komentārus, es gribētu teikt, ka tik tiešām gribu izteikt jums cieņu, un eh, pateicos par ierašanos Lība komitejā šodien. Mums tik tiešām ir nepieciešama jūsu klātbūtne. Eh, savā darba metodoloģijā jūs minējāt komisijas novērtējumu kas eh, tiks veikts 2016. gadā. Es domāju, ka šis ir eh, pats eh, svarīgākais punkts, tā tad redzēt, izvērtēt, vai kozī ir efektīva struktūra. Man ir tāda sajūta, nu, baidos, ne tikai baidos, bet, nu, jā, šķiet, ka daudzas eh, šīs jomas tā kā pārklājas un konfliktē savā starpā. Teiksim, izvērtējot eh, organizēto noziedzību Eiropā. Jā, tad viens darba elements ir strateģiskie plāni, daudzgadīgie strateģiskie plāni, tāpat dažādu aģentūru iesaistīšanās un tā tālāk. Tas viss ir ļoti labi. Operatīvo darbību plānošana arī laba lieta, bet uh, Ir arī citas aģentūras, kas eh, dara to pašu. Papildus šiem eh, draudiem, ar ko saskars Eiropola, mēs, nu, mēs jau zinām, ko, ko Eiropols dara. Eiropols saskars ar šādiem draudiem, riskiem ļoti bieži. Un tālāk jūs arī stāstījāt par tādiem sarežģītākiem jautājumiem. par eh, nedrošības sajūtu Eiropas iedzīvotāju vidū. Tāpat jūs arī minējāt bāžas, ko paudus Nīderlandes prezidentūra par eh, kibernoziedzību. Eiropols un eh, arī Hāgā ir īpašas vienības, kas darbojas šiem jautājumiem. Bet man jautājums ir sekojošs. Vai kozī darbība ir efektīva vai nē? Jo man rodas tāda sajūta, ka kozī ir drošības struktūra, galvenokārt, nu, tāds pārdomu veikšanas punkts, bet tā tik daudz nedara, neveic, ja jūs to sal salīdzinat ar citām aģentūrām vai drošības struktūrām. Tā ka lūdzu, ja jūs vēlaties, lai šī komiteja būtu uh, ticama, lai jums būtu ticamība, tad jums vajadzētu nākt pie mums biežāk un stāstīt par savu darbu. Jo tad, kad jūs, uh, piemēram, runājat par 14. gada jūlija ziņojumu, kas atspūgļo darbību līdz 15. gada darbībai, un sakat, ka būs novērtējums 2016. gadā, un tad runājat par 71. pāntu, uh, Atbilstoši 71. kantam, Kozī var koordinēt darbību un uh, līdzdarboties cīņā pret organizēto uh, noziedzību. Nu, tad gribētu zināt, ko jūs reāli esat izdarījuši. Paldies Dievs Demēra kungas, kungam, un tā kā neviens vairāk nevēlas izteikties no klātsošiem kolēģiem, tad es došu vārdu jums, uh, Izarman kungs. Paldies! Paldies arī par uzdotiem jautājumiem. Paldies Gomešas kundzei un Dievs Demēras kungam. Par Gomešas kundzes jautājumu par informācijas apmaiņu. Mana sajūta ir tāda, ka šī lieta ir tiešām ļoti svarīga cīņā ar organizēto noziedzību un jautājums par to, vai cilvēks spēja vai nespēja radīt šo informāciju. Tad jā, apmaiņa, protams, ir jautājums, par ko jārūpējas dalību valstīm, bet eh, gribu sniegt jums pārliecību, ka. Uh, dažādos eh, kozī darbības periodos un arī jau pirms kozī pastāvēja, vienmēr šķita, ka bija tā, ka specifiskos jautājumos eh, pietrūka informācijas apmaiņas, lai novērstu eh, vai, teiksim, adekvāti reaģētu kaut kādu notikumu gadījumos, piemēram, ir kāds terorismas akts noticis, akts noticis vai arī, ja kaut kas notiek noziedzības jomā teiksim, un ka cita dalībvalsts varētu būt palīdzējusi, ja tā būtu informēta. Man ir tāda sajūta, ka šis ir viens no tādiem lielākiem problēma jautājumiem, uh, ko zī runājot par efektivitāti un tās darbību. Nu, tad tur mums būtu jāuzlabo darbība pēc iespējas vairāk. Es gribu atkārtot to, ko jau teicu, ka mums ir tāds uzdevums no padomas uh, veikt šādu, izstrādāt ceļakārtu, nu, tādā administratīvā ziņā. Uh, lai uzliktu par tā kā pienākumu uzdevumu dalībvalstīm aģentūrām, varbūt arī citiem, darīt pēc iespējas vairāk, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu. Man ir tāda sajūta, ka pastāv vēlme dalībvalstīs, liela vēlme, arī no aģentūra puses, bet praktiskajā ziņā vienmēr ir sarežģīti visu to nodrošināt. cik lielā mērā Kozī nopietni strādā pie šiem jautājumiem. Nu, atkal varbūt atkārtošos. Gribu teikt, ka mēs ļoti nopietni to uztveram un eh, tāpēc arī izstrādājam šo ceļkārti, kas eh, dod iespēju padomēji un eh, arī, nu, zināmā mērā, Eiropas parlamenta vārdā teikt, nu, labi, esam par to vienojušies un kāpēc tas nav īstenots, kāpēc tas nav noticis. Esam redzējuši, ka arī pretterorismu koordinātori saka, ka jā, nevienmēr visas dalībvalsts izdara to, par ko ir panākt vienošanās, un tā mēs soli pa solim cenšamies eh, kaut kādā veidā uzlabot šo eh, labās informācijas eh, apmaiņas praksi. Tālāk jums bija konkrēts jautājums laikam par cilvēku tirzniecību, par bērnu tirzniecību. Tā ir lieta, kas, manuprāt, tika jau minēta Eiropola ietvaros par eh, to, ka 10 tūkstoši bērni iespējams ir kļuvuši par eh, upuriem eh, kriminālām darbībām. Un mums šķiet, ka pārobežu sadarbību pazudušo personu jautājumu mums ir jāuzlabo, lai nodrošinātu ātru informācijas apmaiņu. Tas ir vitāli svarīgi, lai atrastu pazudušās personas bērnus un pieaugušos. Un, um, Prezidentūras laikā mēs vēlamies stiprināt informācijas apmaiņu starp dalību valstīm un uh, veicināsim uh, lai arī labāk tiktu izmantot jau esoši instrumenti pazudušo personu meklēšanā. Šī pieeja ir saskaņot ar Eiropas padomas vadlīnijām un eh, starp iestāžu eh, likto uzsvaru un eh, jau uz pastāvošiem pasākumiem. Mēs tādējādi veidu, mēs veid, gribam izveidot policijas kontaktpunktu platformu Eiropas mērokā, jau izmantojot esošo Eiropas ietvaru piemēram, nodrošinot sadarbību ar Eiropas ekspertu platformu un citiem, mēs gribam Uh, nodrošināt uh, savienotu darbību, tad koordināt darbību, tāpat veicam pētniecības darbu un tālāk arī domāsim par to, kā labāk izmantot Interpol instrumentus un kā labāk nodrošināt labāk uh, pilsoņu palīdzības sistēmu izmantošanu, lai meklētu pazudušās personas. Mēs uh, skatāmies, kā izmantot komunikācijas uh, iespējas uh, Tātad rast šīs papildus acis un ausis, eh, izmantojot varbūt arī sociālos mēdījus, eh, kaut kādas signalizācijas, kā piemēram eh, Amber sistēma, tāpat arī kādus karstos tālruņus. Mēs nu, gribam pilnībā nodrošināt, lai tiktu respektēts tāpat laikā pamatiesības, arī, teiksim, privātums, un šie pasākumi jābalst uz operatīvajām vadībām konkrētajās vietās, un ņemot vairāk kādas ir juridiskās sistēmas dalība iesaistītajās valstīs 25. maijā būs eh, pazudušo bērnu diena. Prezidentūra organizēs ekspertu konferenci par eh, pazudušajām personām un mm, informāciju par pazudušajām personām. Tas notiks Amsterdamā un cerams, ka mēs varēsim tādējādi uzlabot eh, šajā jomā uzsākto darbu. Diezde Mērs kungs jautāja, vai kozī darbība ir efektīva vai nē, vai arī mēs esam tikai tāda administratīva struktūra. Aplūkojot kozī vēsturi, šķiet, saistībā ar Lisabonas līgumu jau tik uzsvērts, cik svarīgi ir eh, atbalstīt padomus, eh, izvirzītās prioritātes, nodrošināt sadarbību. Tas, protams, nenozīmē, ka Kozī kā struktūra pati veids šīs operatīvās darbības, bet esmu pārliecināts, un pāris mēnešus jau strādā šajā amatā, esmu pārliecināts, ka tas palīdz dalību valstīm, aģentūrām tādām kā Eiropols, Eirojust un Frontex sadarboties politikas cikla ietvaros. Protams, jā, pastāv zinām birokrātija, bet es domāju, ka gal galā, mm, kad mēs vēlamies sadarboties 28 dalībvalstu starpā un ka ir tik daudz dažādas aģentūras, tad ir nepieciešams kaut kā organizēt to visu. Un mana sajūta ir tāda, ka mēs uzlabojam efektivitāti, un ja jūs uh, sakat, ka man vajadzētu, nu, teiksim, ko zīvē vajadzētu biežāk uh, būt šeit parlamentā, tad jā, protams, esmu Eh, gatavības pilns eh, nākt pie jums un nodošu arī jūs šo vēlmi Kozī nākošajā prezidentūrā, bet es domāju, ka ir no Kozī puses liela vēlme demonstrēt, ko mēs daram un parādīt, kādas ir problēmas, eh, kādas jāpārvar, lai sanāktu labāks rezultāts. Jūs minējāt arī kibernoziedzību. Jā, pastāv kibernoziedzības struktūras Eiropolā, tātad cīņā pret kibernoziedzību. Un arī atsevišķās dalībvalstīs. Es domāju, ka Nīderlandes prezidentūras laikā mēs esam centušies uh, spērt tālākus soļus uh, diskusijā par lokalizāciju un uh, tiesību sargājušo iestāžu uh, problemātiku izmantot identifikācijas sistēmas. Nu, katrā ziņā mums vajadzētu saprast, jā, ka rodas jaunas jomas kriminālai darbībai, e, kuras attīstās ņemot vērā tradicionālās e, noziedzības atkarošanas formas attiecībā uz e, lokalizāciju un kaut kādām konkrētām īpašuma formām. Tātad tas viss nav ietverts pietiekami jaunajā sistēmā, kāda mums ir. Tā, piemēram, mums ir bijušas kopīgas rīcības dienas, ko jau arī pieminēju šajā jomā, un operatīvie darbinieki eh, saskata nepieciešamību praktiskiem risinājumiem saistībā ar jurisdikciju, tātad šo dislokācijas vietas eh, punktu zaudēšanu. Tātad jā, mēs strādājam pie šiem jautājumiem. Šķiet, ka esmu atbildējis uz visiem man uzdotiem jautājumiem. Gomešs kundze, jūs vēlēties vēl ko piebilst? Jā, es eh, vienkārši vēlējos, lai jūs vēl ko piebilstu par cīņu ar naudas atmazgāšanu, vai Kozī apzinās eh, to, ka eh, ir nepieciešams pietiekami apmācīt atbildīgos darbiniekus visās valstīs, lai viņi varētu mm, mm, pilnā mērā savus pienākumus īstenot. Redziet, bieži vien bankas tiek izmantotas kā naudas eh, atmazgāšanas mašīnas. Un Panamas šie nopludinātie dokumenti par to mūs brīdina. Runa ir ne tikai par izvairīšanos no nodokļiem, nodokļu nemaksāšanu, bet gan par uh, mūsu sabiedrības drošību, kas ir likt uz spēles. Un tāpat arī, vai jūs lūdzu varētu komentēt mm, to, kas tiek uh, darīts uh, radikalizācijas uh, prevencijas uh, nolūkos, vai tas, uh, vai darbība šai virzienā ietilpst jūsu plānos? Jā, paldies. Prevencija tiešām ir starp mūsu prioritātēm. Tās mūsu padome ir noteikusi cīņā pret terorismu. Ir būtiska tātad arī prevencija. Un, Kazi šeit aktīvi darbojas. Un jūs interesējaties, kādas ir, tā teikt, dalībvalstu investīcijas šai ziņā par eh, to šādā griezumā Kozī nav diskutējis, bet eh, mm, skaidrs ir tas, ka padomē arvien eh, nopietnāk tiek domāts par, par preventīviem pasākumiem, par preventīvu preventīvas sistēmas izveidi, Pagaidām gan eh, vai, lielākoties tiek domāts par operatīvo sadarbību, konkrētu mm, operāciju izpildi, eh, bet eh, prevencija nav aizmirsta, par to tiek domāts. Runa ir ne tikai par cīņu, par vēršanos pret, bet arī par nepieļaušanu. Tālāk par naudas atmazgāšanu, par terorismu finansējuma avotiem, kā jūs mm, iespējams labi zināt, ir rīcības plāns komisija drīzumā nāks klajā ar eh, priekšlikumu ceturtajai direktīvai eh, preti, par cīņu pret eh, naudas atmazgāšanu un terorismu finansēšanu. Tas tā tad šobrīd notiek veikti tādi tā kā priekšdarbi, lai tas sekotu. Kozī drīzāk ar to aizkulišu fāzi nodarbojas ar tātad naudas atmazgāšanas kā tādas izmeklēšanu, konstatēšanu. Uh, Mm, bet mēs ļoti labi saprotam, ka arī dalību valstu līmenī tas ir uh, smags jautājums. Mm, tas prasa ievērojams resursus. Uh, nu, gaidīsim jauno komisijas priekšlikumu. Paldies. Paldies, uh, cienījamais viesi, par to, ka bijāt mūsu vidū, par atbildēm, ko sniedzāt uz deputātu jautājumiem. Ceru, ka mm, arī nākotnē varēsim ar jums tikties un pieņemt zināšanai to, kā strādā kozī pildot savus uh, nozīmīgos pienākumus. Nu ko, nākamais jautājums mūsu darbu kārtībā. Viedokļu apmaiņa ar Navaretas kungu. Viņš ir nesen izveidota Eiropas pretterorisma centra vadītājs Eiropola paspārnē. Bet uh, viņa Uh, uzruna un saruna ar viņu ir uh, paredzēta 4.45. Līdz ar to mūsu rīcībā ir minūtes 20. Tāpēc uh, tagad pārtraucu sanāksmi, īsts pārtraukums līdz 16.45. Dear colleague, let's uh, continue our... Dargie kolēģi, turpināsim uh, šīs pēcpusdienas darbu. Nākamais punkts mūsu darba kārtībā, ko jau paspēju pieteikt. Viedokļu apmaiņa ar Navaretas kungu. Viņš ir nesen izveidotā Eiropas pretterorisma centra vadītājs Eiropola paspārnē. Esiet sveicināts! Mm, prieks, ka atnācāt! Navaretes eh, kungs mums pastāstīs eh, par terorisma nozares eh, jaunumiem šai gadā, kā arī par jaunākajiem pavērsieniem islāma valsts rīcības manierē, modus operandi. Tātad, lūdzu, Navaretes kungs. Esiet sveicināti, dāmas un kungi, paldies priekšsādātājs kundze par iespēju jūs uzrunāt, paldies par uzaicinājumu būt uh, jūsu priekšā, komitējā Libe. Esmu te nācis, lai īsumā pastāstītu par tiem būtiskākajiem uh, Eiropālu secinājumiem uh, par teroristu mm, darbošanos uh, Eiropā aizdītajā laikā, par to, kas ir paveikts cīņā ar viņiem un par to, kas vēl darāms. Uh, Uh, lai efektīvi vērstos pret uh, teroristiem. Jūs ļoti labi zināt, ka ik gadu Eiropals sagatavo tādu retrospektīvu atskatu uz uh, situāciju terorismā, uh, kā arī uh, sagatavo uh, tādu tendenču uh, pārskatu. Tas ir uh, Eiropola un dalībvalstu atbildīgo dienestu kopīgu pūliņu uh, rezultāts. Te piedalās arī Eirojusts, INSEN, kā arī trešo valstu mm, atsevišķi atbildīgie partneri. Tas ir tāds unikāls uh, ieskats terorisma uh, draudos, uh, to evolūcijā Eiropas Savienībā. Un kaut arī taisat 2016. gada izdevums Ehm, būs eh, pieejams vēl pēc pāris nedēļām, eh, turklāt tikai tīmeklī. Īsumā prezentēšu tā galvenos secinājumus jau tagad. Un eh, savu uzrunu papildināšu ar šī 16. gada tēsat izdevumu mm, mm, gala secinājumu. Eh, ir arī tāds īpašs dokuments, ko sagatavojām uzreiz pēc eh, uzbrukumiem Parīzē par to, kā mainījusies Islāma valsts eh, teroristu un viņu līdzskrējēju modus operandi nesenajā pagātnē, un tas tiks iekļauts arī 16. gada tēsatā. Un vērtējot Eiropas Savienības reakciju uz terorisma draudiem, Mm, Tātad eh, vēlos norādīt uz institīvu, ko īsteno Eiropols, lai pastiprinātu eh, sadarbību, pastiprinātu informācijas apmaiņu starp dalību valstīm. Kā varat redzēt ekrānā, eh, tie ir 16. gada TESAT pamata secinājumi. Tātad 15. gadā 151 cilvēks tika nogalināts un, un mm, vairāk kā 360 tika ievainoti teroristu uzbrukumos Eiropā. Ja salīdzinām to ar 14. gadu, tad redzam, ka pirms tam iepriekšējā gadā, 14. gadā, četri cilvēki vien uh, ir uzskatām par tādiem, kas ir tieši teroristu nogalināti. 16, plus 16 uh, Eiropas Savienības pilsoņi uh, tika nogalināti uh, teroristu uzbrukumos ārpus Eiropas Savienības, galvenokārt Tunisijā. Dalība valstis tāpat arī ziņojušas par 211 iz, izjauktiem vai daļēji nesekmīgiem uh, teroristu uzbrukumiem uh, Eiropas Savienības teritorijā aizdītajā gadā. Drošības un policijas dienestu reakcija Mm, bija uh, tiešām slavējama. 1057 personas arestētas uh, un uh, tām izvirzītas apsaudzības saistībā ar terorismu. Tāpat arī aizdītajā gadā mm, tika plaši tiesāti terorismā iesaistītie 513 personas tikušas uh, Eh, notiesātas par eh, saistību ar terorismu, par eh, to vēlāk sīkāk piebildīšu. Nu, tagad uh, terorisms visās tā nokrāsās īpaši pievērsīsimies tagad uh, tieši džihādistiem. Uh, šie, šie, šo, šīs pārliecības teroristi nogalināja tātad 150 personas Eiropas Savienības teritorijā. 150 cilvēki krita tieši no džihādistu rokas. Tas ir daudz, daudz baisāka statistika salīdzinot ar 14. gadu kad tie bija kādi 17 cilvēki. Tātad tieši uzbrukumu skaits 4, 14. gadā, 17, 15. gadā. Eiropas Savienības valsts, kas piedalās tā dēvētajā pret eh, IS koalīcijā, tagad ir kļuvušas par uh, pamatotiem uh, mērķiem um, džihādistu teroristiem. Un tātad drošības eh, dienestu, likumsargu dienestu reakciju. Mm, tātad ir bijusi eh, samērīga, proporcionāla. 14. Eh, gadā tika aizturētas 395 personas, 667 personas 15. gadā. Teroristu, tās teroristu šūniņas, kas ir gatavas uzbrukt un izpausties uh, Eiropas Savienībā pārsvarā ir uh, Eiropas Savienības iedzīvotāji un šeit uh, balstītas uh, struktūras, tādi tīkli. Tā ir tāda īpaša šīs islāma valsts iezīme. Galvenais tāds satraucošais faktors, par ko ziņoja dalībvalstis, arī nākotnē paliek tieši džihādisti un uh, ar uh, to cieši saistītie šie ceļojošie, atpakaļ atbraukušie teroristi. Uh, kad pirmo reizi TSATā mm, domājām par to, kā definēt džihādismu pretstatus terorismam parastajam, mēs tātad īpaši novērtējām to, ka šī žanra teroristi ir kļūs īpaši nežēlīgi un nāvējoši aizdītajā gadā. Un eh, tātad pretreakcija ir bijusi proporcionāla. Eh, kas ir parastie eh, tātad standārtā džihādistu rekrūši? Kāds ir tāda vidējā rekrūša profils? Eh, pārsvarā tas ir ar iepriekšēju sodāmību, par, par sīkiem eh, noziegumiem, zādzībām, dažreiz arī ar eh, tādu nopietnāku sodāmību. Atsevišķās valstīs šie atpakaļ atbraukušie teroristi, kaujinieki bieži vien uzrāda garīgi rakstura traucējumus uh, Mm, daži no viņiem tātad ir bijuši mācībās uh, treniņu nometnēs Sīrijā, lai gatavotos uh, uzbrukumiem uh, vai terorismu aktiem Eiropā. Vēl tāda tipoloģiska iezīme šiem te atpakaļ atbraukušajiem kaujiniekiem ir tas, ka viņi paši rīko tādus tā kā cīņas klubus, lai apmācītu domu biedrus un jaunpienācējs, un izlūk informācija apliecina, ka šādi, šādi mācību klubi ir, ir Rietumbalkānu valstīs un arī um, Eiropas Savienībā tādi esot. Galvenokārt tātad topošie teroristi apgūst šaujamieroču un uh, eks, uh, spridzekļu uh, lietošanu, un tas uh, ir un paliek būtisks apdraudējums drošībai Eiropas Savienībā. Nu, parasti šī, šī viņa mācību kvalitāte ir diezgan čābīga, bet viņi to atsver ar savu neparedzamību, uh, kā to apliecina arī uh, nesenākie terorista uzbrukumi. Šie atpakaļ atbraukušie mm, kaujinieki ir un paliek ļoti bīstami mm, Eiropas uh, pilsoņiem. vairāki Eiropas izcelsmes džihādisti ieņem augstas pozīcijas islāma valsts hierarhijā un visticamāk uztur regulārus kontaktus ar, ar augsti stāvošām teroristu autoritātēm tuvajos austrumos un Eiropas Savienībā. Šie teroristi pārsvarā fokusējas uz tā dēvētajiem mīkstajiem Uh, mērķiem, uz, uz uh, cilvēkiem, uz, uz dzīvo masu, nevis uz infrastruktūras objektiem. Kaut arī tas nav izslēgts. Bet uzbrukums dzīviem cilvēkiem, cilvēku masām, protams, sēja uh, lielāku paniku, lielākas bailes etnonacionālistiskā, nacionālistiskie un separātiskie teroristi. Nu, šā, šī, šī, šīs skolas uh, teroristu aktivitātes samazinās, eh, bet eh, policijas un drošības dienesti joprojām ir spējuši aktīvi reaģēt un pretstāvēt. Uh, šīs skolas teroristiem 168 personas uh, tikušas aizturētas par saistību tieši ar šādu etnonacionalistisku un separātisku teroristisko darbību. Lielākoties uh, šī žanra teroristi uzdarbojas Francijā un Spānijā, kur pretī Ziemeļīrijas eh, policijas eh, dienests eh, joprojām ir, tā teikt, mm, atsevišķu disidentu grupu tēmeklī, tā metaforiski. Uh, izsakoties. Un, protams, joprojām pastāv uh, vardarbīgu konfrontāciju risks starp uh, pro-kurdu un, un uh, Turcijas nacionāla patriotu domu biedriem Eiropas Savienībā. Ekstrēmie kreisie un anarhisti, nu, tik pieticīgi kā nekad kopš 2006. gada ir aizturēti 67 cilvēki Pārsvarā mm, šī, šī, šīs skolas teroristi izvēlas pašdarinātus spridzekļus, ekstrēmie marksisti, ļeņinisti pārsvarā nodarbojas ar, ar smadzeņu skalošanu, ar savas propagandas izplatīšanu un nekādu tādu fizisku vardarbību neīsteno. Turpinām tā kā pieauga pret imigrācijas un pret islāma noskaņojumi sabiedrībā eh, uzdarbojas un, un, un pieņemas spēkā ekstrēmī labējs noskaņojums. 2014. gadā šī, šī, no šī žanra nenāca nekādi uzbrukumi, 15. gadā eh, jau radikālie labējie mm, jau kļuva pamanāmi. kaut arī arestu skaits eh, salīdzinot 14. gadu ar 15. gadu ir samazinājies no 34 līdz 11. Parīzes uzbrukumi un arī mm, uzbrukumi šeit, Briselē, Eiropā džihādisti eh, aktīvi apgūst un aprobē jaunas uh, spridzināšanas metodas, jaunas uh, terorisma paņēmienus. Uh, um, novembrī viņi pirmo reizi izmantoja tādus, tādu kombinēto metodi, sprākstvielas plus šaujamieroči, lai nogalinātu pēc iespējas vairāk cilvēku Parīzē. Uh, Eh, mājās virtuvē izgatavoti eh, spridzekļi ir, ir viņu iecienītais eh, ierocis. Un tāpat arī dalībvalstis ziņo, ka teroristu grupējumi mēģina izveidot tādas slēptuves, kur uzglabā ievērojamu sprākstvielu daudzumu vai arī izaivielas prekursors sprākstvielu izgatavošanai. Uh, lai eh, potenciāli veiktu milzīgas spridzināšanas akcijas Eiropā. Eh, ķīmiskas, eh, bioloģiski, radioloģiski un kodoltermiski aktīvas vielas, nu, teroristi pārsvarā izmanto konvencionālos šaujamieročus un sprākstvielas, bet kodola instalācijas ir, protams, leģitīms mērķis viņiem. Uh, Šādā izpratnē mm, pastāv arī zināma kodola draudi. Īpaši vēlos uzsvērt to, kas notiek tīmeklī un uh, sociālajos tīklos, ko teroristi un šie noziedznieki labprāt izmanto. Uh, interneta un atbalsta infrastruktūra var būt kā uh, uzbrukuma mēdījis, kā uzbrukuma nesaistā arī uzbrukuma mērķis. Aizvadītajā gadā arvien uh, biežāk bija tādi gadījumi, kad uh, tiek uh, ļaunprātīgi izmantot interneta piedāvātā anonimitāte, uh, šifrēšanas uh, iespējas, lai slēptu savus nodomus, savu gatavošanos, savus plānus no likumsargu uh, uzraudzības. Uh, Tāpat arī šādā veidā ar šifrēšanas metodēm tiek eh, slēpti eh, teroristu naudas darījumi. Turpinām. Tātad eh, būtiskākie secinājumi Eh, terorisma draudi kļūst arvien tādi, tādi eh, spradzien bīstamāki, IS eh, draudu potenciāls pieaug. Un daudzi mm, uzbrukumi ir, ir novērsti, paldies Dievam, un kā eh, mēs, eh, likumsārgi, uz to reaģējam. Aizvadīto mēnešu, tātad Parīzes un, un eh, Briseles notikumi, diemžēl apliecināja, ka terorisma draudi ir numur viens apdraudējums pilsoņu drošībai Eiropā. Pirms pāris mēnešiem šeit pat netālu tika nogalināts desmitiem cilvēku bet desmitiem cilvēku tiek nogalināts, mūsu pilsoņi tiek nogalināts arī ārpus Eiropas Savienības, Ziloņkalu krastā, Stambulā. Eiropas eh, Savienība ir spējusi efektīvi un tā spēcīgi rēģēt eh, tieši politiskajā plāksnē. Visbeidzot tika pieņemti vairāki būtiski tiesību akti, tādas institucionālas eh, saliedētības gaisotnē. Uh, Un Eiropals eh, tā visa kontekstā ir, ir, ir kļuvis ieņēmis eh, pelnīti šo centrālo lomu šajos eh, pretterorisma centienos. Un parlaments, un tīpaši jūs, Liba komiteja, mūs tātad esat alaži atbalstījuši. Un par to vēlos jums pateikties. Paldies par jūsu atbalstu jaunās Eiropola regulas pieņemšanai par to, ka piekritāt mm, papildu līdzekļu piešķiršanai tieši manis vadītā centra izveidēji. Tas padarīs mūsu pretterorismu centienus jo efektīvākus. Eiropola reakcija pēc Parīzes uzbrukumiem bija nekavējoša. Mēs momentā sazinājāmies un uzņēmām kontaktus ar Francijas atbildīgajiem dienestiem izveidojām uh, ārkārtas uh, reaģēšanas uh, vienību, lai atbalstītu mm, kolēģus. Nokomplektējām 60 darbinieku tādu tīklu tieši Francijas atbalstam, un burtiski pāris stundu laikā jau spējām Francijas atbildīgiem dienestiem piespēlēt uh, operatīvo iz, izlūku informāciju par teroristu finanšu darījumiem. Uh, un tuvāko stundu laikā pēc uzbrukuma uh, pienāca vēl pa, būtiska papildu informācija par, par kaut kādu saziņu starp uh, teroristiem, par, par, par to, kas noticis uz vietas. Uh, pēc pāris dienām jau izveidojām tādu pastāvīgo uh, darba grupu, kur piedalījās arī beļģu kolēģi, kad Beļģija nonāca uzmanības lokā. Uh, un atvēlējām šī, šīs vienības eh, darbinieku rīcībā visus iespējamos resursus, mm, jo šie bija, tas bija apdraudējums, tas bija uzbrukums eh, visai Eiropas Savienībai. Tieši iesaistītas bija divas valstis, bet uh, skaidrs bija tas, ka ir, ir, ir pamatoti mums kā likumsargiem uh, tvert uh, visu, visu Eiropu, lai nodrošinātu koordinācijas eh, funkciju. Izveidojam īpašu brigādi, nosaucām to fraternitē. Mūsu sakaru darbinieki, mūsu nosūtītie aģenti eh, tad varēja saņemt eh, plašu atbalstu. Un šī grupa joprojām nav izformēta, jo šeit vēl ir darbs darāms, mm, ir jāizmeklē dažādi papildu eh, pavadieni, jānoslēdz izmeklēšana. Eiropas pretterorisma centrs eh, mācās, eh, gūst pieredzi, mēs oficiāli tikām nodibināti šī gada sākumā. Un mūsu centrs ir kā platforma, kas eh, apvieno vairākus instrumentus eh, ar vienu tādu virs uzdevumu - kalpot Eiropas Savienībai, kalpot eh, Eiropas Savienības dalību valstīm. Un tas, tā darbība pilnībā atbilst Eiropola mm, misijas, misijas šim aprakstam būt kā tādai centrālai, kā atbalsta tādam centram izmeklēšanu veikšanā. finanšu šaujamieroču aprites eh, izmeklēšanā. Tā ir tiešām tāda novatoriska platforma, lai dalībvalsts varētu satikties, sadarboties eh, pāri, pāri robežām, kas mūs reizēm šķir. Un eh, viens no mūsu efektīvas darbības priekšnosacījumiem ir visu aktīva iesaiste, dalīšanās ar informāciju, mēs, mēs nevaram darboties, ja dalībvalstis nedalās savā informācijā. Un mm, mēs tātad vērsāmies pie dalībvalstīm ar lūgumu nozīmēt īpašus tādus sakaru darbiniekus ar, ar, ar noteiktu pieredzi, ar noteiktām zināšanām Tāpat lūdzām dalībvalstis atvēlēt atbalstu mm, šādas, šādas platformas darbībai. Eiropāls no sava budžeta ir aktīvi atbalstījis šī centra darbību. Un ir izvirzīti tādi kvantitatīvi parametri mūsu darbības sekmju vērtēšanai. Un vairākas valstis jau savus sakaru darbiniekus ir, ir nozīmējušas konkrētu operāciju veikšanai - Francija, Spānija, Austrija, apvienotā karalista, Nīderlanda, Vācija. Mm, tad drīzumā gaidām, ka, kad šim pulkam pievienosies mm, vēl citu valstu mm, atbildīgi darbinieki lai uh, apkopotu un nodrošinātu informācijas apmaiņu, esam izveidojuši tādu īpašu pretterorismu informācijas kanālu, kas ir tāda apakšfunkcionalitāte sistēmā Siena, Siena CT, tā mēs to nosaucām. Tā ir tieši tāda platforma, tāds informācijas kanāls, kur padot vai, un iegūt eh, tieši pretterorismu informāciju. Un Kopā 43 atbildīgi dienesti struktūras ir, ir, ir kā lietotāji autorizēti šajā sistēmā. Uh, šī, šī sistēma būs ar, ar uh, augstāko konfidencialitātes uh, pakāpes informāciju gatava darboties uh, tuvākajā laikā, bet tagad tā jau ir, ir pilnībā funkcionāla. Informācijas analīze ir Eiropola galvenais uzdevums, un uh, Eiropas pretterorisma centra veiksmīga darbība ir ļoti atkarīga no tā, vai Eiropals tiešām varēs uh, um, veicināt informācijas apmaiņu, kas notiek galvenokārt pēc Parīzes un Brīseles terorāktiem, bet mēs redzam, ka tagad dalība valstis aktīvāk iesaistās Eiropas sistēmu izmantošanā. Eiropas informācijas sistēma, kas ir Eiropola mugurkauls, jūs zināt, ka šī um, sistēma uh, tiek uh, papildināta ar dalībvalstu informāciju, un dalībvalsts ir atbildīgs par šīs sistēmas uh, uzpildīšanu ar informāciju. Un arī trešo pušu informācija tiek tajā iekļauta, jo īpaši attiecībā uz ārvalstu kaujiniekiem. Uh, Tur uh, mēs aicinām dalībvalstis un trešās puses uh, uh, iekļaut informāciju par 18 identificētiem kaujiniekiem. Un tagad uh, tie jau ir 4000, vairāk kā 4000. Tātad sākumā bija 18. kopš ir atvērts fajam punkts, mēs esam saņēmuši vairāk kā 3,5 tūkstošu informācijas vienību no slepeniem dienestiem, un tās ir 360 izmeklēšanas lietas, eh, ar ko tā ir saistīta, jo īpaši gribu uzsvērt eh, to, ka mēs uzmanīgi novērojam organizētās noziedzības un terorismu saiknes, kā jau sākumā minēju savos ievadvārdos, tad uh, Eiropas Savienībā notikušajos eh, teroraktos vainīgie eh, ir bijuši ar eh, noziedzīgu vēsturi. ETCC stiprinās arī finanšu spējas, lai izmeklētu um, teroraktus, un galvenā prioritāte pēc Parīzes uzbrukumiem un galvenā prasība no mūsu Francijas kolēģiem bija uh, informācija par uh, finanšu darījumiem no slepenajiem dienestiem un uh, mēs sniedzām pagājuši gadu vairāk kā 2700 uh, um, informācijas vienību un uh, finanšu izmeklēšanas tīkls uh, Eiropā cerams arī uh, stiprinās mūsu reakciju uz terorismu. Uh, Uh, izmantojot informāciju par finanšu transakcijām. Mums ir gan jāminimizē uh, terorisma uh, ietekme, gan arī jānovērš, un mūsu uzdevums ir izmeklēt uh, terorisma uh, um, aktus un arī novērstos. Un džihādistu grupas ļoti labi izmanto Eh, sociālos tīklus, darbojas internetu jomā, viņi piesaista jaunus dalībniekus, veicina radikalizāciju um, un arī veicina ekstrēmismu. Vairāk kā 50 tūkstoši Twitter kontu ir tā sauktiem Islāma valsts uh, organizācijai un uh, ir vairāk kā 100 tūkstoši tvītu katru dienu no šiem kontiem, un uh, šie draudi ir ļoti nopietni. Twitter paši ir 125 uh, tūkstošus uh, islāmistu kontu identificējuši. Un uh, mēs strādājam pie šiem jautājumiem, un mēs uh, esam izveidojuši iekšējo nodaļu, un tā sāka strādāt 2015. Uh, gada jūlijā, tā ir pilotfāzē, un tā ir konsolidēta 2015. gada decembrī. Um, lai sniegtu jums dažus skaitļus, mēs pievēršamies galvenokārt kvalitātei un ne tik daudz kvantitātei. Esam identificējuši vairāk kā 7000 aizdomīgu uh, Uh, saturvienību, un tas ir norādīts arī uh, tīklu uzturētājiem un operatoriem. Un uh, vairāk kā 90% šo norāžu tiek ņemts vērā. Noslēgumā daži vārdi par uh, izaicinājumiem, ko apspriežam šodien. Pēdējie uzbrukumi liek domāt, uh, ka teroristi e, daudz labāk koordinē savu darbību nekā līdz šim. Viņi lieto gan spriedzekļus, gan ieročus. Viņi arī izmanto e, no um, ārvalstīm atgriezušos un arī tā sauktos džihādistus, lai īstenotu uzbrukums Eiropas teritorijā. Un, uh, un uh, tiek aicināti un musināti arī uh, cilvēki Eiropas Savienībā īstenot uzbrukumus, ja draudi ir ļoti reāli, tie ātri attīstās, un uh, mēs redzam, ka ir saiknes starp uh, cilvēkiem ar noziedzīgu pagātni un teroristiem, un tāpēc mums ir jāīsteno ļoti saskaņota darbība. Es gribu uzsvērt, ka uh, teroristi izmanto sociālos tīklus propagandai, un tāpēc mums ir uh, pret to jācīnās, jāvājina viņu ietekme. Tur ir gan Eiropolam, gan citām iestādēm spēlēm zinām lomu. Most... Atgriežoties pie būtiskākajām izmeklēšanām, kā jau es minēju, darba grupa Fraternitē, kas atbalsta Franciju un Beļģiju, joprojām darbojas. Turpmākajos mēnešos mēs turpināsim uh, atbalstīts un saņemtu informāciju no dalību valstīm, lai izveidotu spēcīgas spējas cīnoties pret terorismu, lai veicinātu mūsu kapacitāti. Pēdējā gadā Eiropols ir kļuvusi par būtisku spēlētāju pret terorismu cīņā, paldies arī parlamentam, parlamentu atbalstam un arī pateicoties politiskiem impulsiem, ko esam saņēmuši pagājušajā un šajā gadā. Un līdz ar to arī noslēgšu savu prezentāciju. Paldies, ka jūs man šodien ielūdzāt, un tagad esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Paldies, priekšsādātājs kundze. Paldies, liels paldies par šo detalizēto un ļoti informatīvo prezentāciju, un tagad došu vārdu kolēģiem. Halapkungs, lūdzu. Thank you, thank you. Paldies, liels paldies par uh, jūsu prezentāciju. Man ir daži jautājumi. Uh, par to, ko jūs sniedzāt, kā informācija jūsu slaidos. Tātad kreiso, uh, kreisā spārnu un anarhistu um, uzbrukumu skaits nav šajos slaidos. Tā kā uh, pašdarinātie sprīdzekļi tiek minēti uh, kā šo grupu ieroči, tad es pieņemu, ka šādi uzbrukumi ir notikuši vai vismaz tika plānoti. Un vēl man interesētu arī uzklausīt uh, kaut ko par to, kāda veida terorisms ir šis uh, kreisā spārna terorisms, vai tas ir vērsts pret atsevišķiem cilvēkiem, pret iestādēm, vai citām terorismu grupām, vai kādiem objektiem, vai ir kādi upuri uh, kaut kādās dalībvalstīs, vai tāda aktivitāte koncentrējas drīzāk vienās nekā citās dalībvalstīs. Paldies, Dievs, Demēr kungs, lūdzu. Gracias. <clears throat> Gracias. Paldies. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, augstu vērtēju uh, uh, šī profesionāļa klātbūtni, kas strādā pie drošības jautājumiem, kas ir ieradies pie mums. Paldies, ka esat atbraucis pie mums, Navarete kungs. Jūs eh, runājāt par jautājumiem, kas eh, pēdējos mēnešos mūs īpaši nodarbina eh, Pilsoņu brīvību komitejā. Un ir ļoti labi, ka vēlreiz tika apkopots tas, ko jūs darāt Eiropas pretterorismu centrā un bija arī vērtīgi uzklausīt jūsu teikto par to, kādas problēmas, eh, ar kādām problēmām jūs saskarties eh, likumdošanas ziņā, jo lielākā daļa parlamenta labprāt eh, paredzētu um, tādu regulējumu, kas būtu ārpus Eiropā regulas, bet mums izdevās šos aspektus apvienot, un tāpēc man ir jautājums jums. Uh, Jūs droši vien zināt, ka mēs eh, šeit diskutējam ļoti intensīvi, lai šo te uh, informācijas struktūru izveidotu, kur tiek uh, ziņots par džihādistu propagandu. Jūs droši vien esat uh, liels eksperts šajos jautājumos. Un Es arī um, atsaucos uz to, ko jūs teicāt par Eiropolu darba grupu un uh, par ātrumu, par elastību un par izturību. Uh, tie ir ļoti svarīgi aspekti šeit, un uh, tāpēc uz tiem būtu jāliek liels uzsvars gan Eiropola, gan dalībvalsts līmenī. Vēl jūs runājāt par profiliem Dažādos Eiropas plašsaziņas līdzekļos šobrīd tiek runāts par to, ka sievietes uh, džihādistu vidū esot uh, ar ļoti nozīmogu lomu, proti, ka uh, arī džihādistes tiekot apmācību, tas, jo uh, viņas nav tik ļoti uzkrītošas agrīnās brīdināšanas sistēmās, un tāpēc uh, ir eh, svarīgi ievākt arī attiecīgi informāciju drošības dienestiem, vai šī informācija atbilst patiesībai, proti, ka ir šie ir sievietes ieroči, ieroči, sievietes kā ieroči, Un eh, vai eh, tas ir tāds specifisks gadījums attiecībā uz Sīriju, vai ir arī šāda apmācība īstenot Eiropā? Vēlreiz paldies, ka esat ieradies, jūs tiešām esat eh, eksperts šajos jautājumos, un paldies, ka strādājat pie tā, lai nodrošinātu drošību Eiropiešiem. Paldies, tagad Gomešas kundze. Liels paldies, um, Navres kungs, par jūsu prezentāciju. Atzīmēšu, ka jūs sniedzāt mums statistiku par 2015. gadu. Diemžēl šie skaitļi tagad 2016. gadā ir pieauguši, bet svarīgi būtu to visu apskatīt arī pasaules statistikas kontekstā. Ir 151 cilvēks Eiropā, kur ir gājuši bojā no teroristu rokas bet 2014. gadā visā pasaulē šis skaitlis bija vairāk par 32 tūkstošiem. Man liekas, ka to vienkārši ir svarīgi uh, skatīt kontekstā, lai saprastu, ka galvenie teroristu upuri šobrīd nav Eiropā. Bet tas nav, protams, iemesls uh, nerīkoties, lai uh, novērstu teroraktus un apkarotu terorismu. Uh, Um, jūs runājāt par terorismu finansēšanu. Ko jūs esat uh, iemācījušies no Panamas dokumentu skandāla? Jo tas ne tikai uh, parādīja, ka nodokļu paradīzes ir paradīzes tiem, kas vēlas uh, izvairīties no nodokļiem. Te, tas ir arī patvērums uh, noziedzniekiem, tādiem noziedzniekiem, ko jūs uzsvērāt, un tas ir arī saistīts ar terorismu. Ir šī skaidrā uh, um, saikne organizētajai noziedzībai un terorismam. Un kādas, uh, kādus secinājumus dalībvalstis ir izdarījušas un uh, ko jūs un uh, dalībvalstis esat mācījušies no šī skandāla ar Panamas dokumentiem? Un ļaujiet man padā, pajautāt jums, mani nedaudz satrauc. Uh, uh, šis te nosaukums džihāda terorisms. Tas nozīmē, ka kultūras un uh, pat uh, iedzīvotāju um, svarīgi jautājumi, piemēram, musulmaņi netiek it kā ņemts vērā viņu vēlmes, jo džihāds ir svarīgs daudziem uh, musulmaņiem, un to lietot šādā kontekstā ir diezgan uh, aps, uh, apvainojoši. Uh, Varbūt jau varētu runāt par pseido-reliģisko terorismu vai uh, tam līdzīgi, nosaukt to savādāk, bet uh, nelietot šo vārdu, jo tas parāda, cik uh, neiejūtīga ir šī pieeja, nevisai gudra uh, pieeja, ignorējot kultūras atšķirības. Un tas varētu būt kontraproduktīvi. Un tas pats attiecas uz uh, ārvalstu kaujiniekiem. Kas viņi ir par ārvalstu kaujiniekiem? Viņi ir mūsu uh, kaujinieki. Vai mēs vēlamies vienkārši novērsties uh, no šīs problēmas? Tie ir Eiropas iedzīvotāji, kuri uh, uzbruka citiem eiropiešiem šeit un arī ārpus Eiropas. Un tāpēc uh, šajā uh, ziņā ļaujiet man jums pajautāt, kādas kāds ir bijis dalībvalstu ieguldījums radikalizācijas novēršanas stratēģijā? Jo īpaši, ja mēs zinām, ka tā kā jūs norādējat, ka ir šī te saikne ar organizēto noziedzību, ar uh, mazajiem noziegumiem un patiesībā uh, cietumi ir radikalizācijas uh, skolas, kalves. Uh, Un šeit ir runa arī par sociālo izstumtību, kas spēlē nozīmīgu lomu šajā procesā, un tā ir novērojama daudzās dalībvalstīs, un tas arī izskaidro, kāpēc šīs kampaņas ir tik veiksmīgas, uh, vervējot jaunos teroristus. Runājot par uh, CBRN, uh, ķīmisko, bioloģisko, raģoloģisko un kodolieroču draudiem, ko jūs uzsvērāt, kā jūs novērtējat to, kā dalībvalsts ir ieviesušas Eiropas Savienības rīcības plānu pret CBRN, jo šo plānu dalībvalstis jau pavājināja salīdzinot ar komisijas sākotnējo versiju. Vairākas dalībvalstis to nav vispār e, ieviesušas pat ne uz papīra. Un kā jau jūs to uzsvērāt, ka um, tagad vai aizvien vairāk tiek kombinēti dažādi ieroči, uh, Un mēs uh, zinām, ka, piemēram, Portugāla arī ir iepirkti ieroči, lai īstenot uzbrukumus. Un tātad mēs redzam, ka dalībvalsts nav bijušas pietiekami nopietni šajā darbā. Un arī kā jūs novērtējat draudus bioloģisko ieroču jomā, vai dalībvalstis ir tam gatavas, jo īpaši, piemēram, ja par ieročiem izmanto uh, um, UIV, kas ir aizvien vairāk droni, jeb bezpilota lidmašīnas un tā tālāk, kas ir daudz uh, lētāk pieejamas, un īpaši, kad ir runa par uh, kodoldraudiem. Un visbeidzot, par kodēšanu. Jūs runājāt, ka tiek ļaunprātīgi izmantot anonimitāti un kodēšanu, bet uh, mūsdienu pasaulē jūs no tā nevarat uh, izvairīties. Uh, banku darījumus nevarētu īstenot internetā bez kodēšanas un citas lietas. Tātad tieslietu iestādē vienkārši ir labāk jāstrādā cīnoties pret noziedzību. Vai jūs un dalībvalstis uh, spējat noalgot labākos cilvēkus, lai patiešām ar tehnoloģiskiem ieročiem apkarotu uh, terorismu? Un, lai arī vērstos pret propagandu, uh, teroristu vervēšanu. Uh, Un visbeidzot, kā tad ir ar tiem sabiedrotajiem, kuri uh, ir mūsu tā kā sabiedrotie cieņā pret terorismu, bet kuri, uh, maigi sakot, eh, ļoti aptuveni rīkojas, piemēram, es šeit runāju par Turciju, uh, Eh, žurnālisti tiek tiesāti, tāpēc, ka viņi atklāja informāciju, ka Turcija piegādāja ieročus ISIS un eh, citām, eh, citiem grupēm. Mēs runājam par Saudārābiju. Kāpēc mūsu dalībvalstis piever acis uz šo valstu spēlēto lomu? Uh, Un e, ir cilvēki šajās valstīs, kas ļauj teroristiem darboties, ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē. Paldies, Cīpelis kundze, lūdzu. Thank you very much and thank you for the presentation. Lielas paldies un paldies par prezentāciju. Es gribētu uzdot ļoti konkrētus jautājumus par e, šiem te slaidiem prezentācijā indivīdi ir arestēti par e, teroristu saistītiem uzbrukumiem. Vai jūs varētu precizēt detalizētāk, kuri uh, pārkāpumi konkrēti šeit ir domāti, par kuriem indivīdi ir arestēti. Un tad jūs eh, minējāt eh, tiesu procesus, kas ir noslēgti. Tas bija otrajā slaidā. Uh, Cik tiesu procesi saistībā ar 513 individiem ir bijuši un kāds bija konkrētais rezultāts, vai, bija, vai tie visi noveda pie spriedumiem, vai tika piespriestas sankcijas kaut kādas, vai soda šiem individiem, un uh, kādus uh, uh noziegums tad viņi ir pastrādājuši, par ko viņiem ir piespriests sots. Nesmu droša, ka pareizi sapratu jūsu papildu skaidrojums par to, uh, ka uh, radikālā terorisma apmācība tiek īstenota ne tikai valstīs kā Sīrijā un citās, uh, bet arī Balkānu valstīs un varbūt pat arī Eiropas Savienībā. Vai es pareizi jūs sapratu, vai jūs pareizi sadzirdēju? Un kāda veida apmācība tad notiek? Vai jums ir informācija par konkrētajām vietām? Par kreisās pārnu terorismu jūs minējāt, ka tas ir ļoti zemā līmenī, vai jums ir kādi skaitļi par to, un vai jums ir informācija par to, kāda veida uzbrukumi tad uh, tie ir bijuši. Par labējās pārnu terorismu Jūs minējāt, ka labējā spārna ekstrēmisms ir eh, palielinājies Arī uzbrukumu skaits, jūs minējāt deviņus, eh, tas ir pieaudzis, bet tai pašā laikā eh, ar labējās pārnā teroru uzbrukumiem saistītie ārēsti, to skaits ir samazinājies. Vai jūs varētu to izskaidrot? Tas man īsti nekļūst skaidrs. Tad par eh, sprīdzekļiem, par sprākstvielām. Jūs minējāt, ka terora grupas uh, ir centušās eh, veidot eh, lielu apjomu uzkrājumus gan spridzekļiem, gan prekursoriem. Es saprotu, ka viņi mēģināja, bet viņiem neizdevās. Tātad vai tas tā ir, vai eh, jums ir informācija par to, ka viņi turpina mēģināt šādus ieročus uzkrāt? Par kodēšanu. Ana Gomeša to jau minēja. Es saprotu, ka Jūs runājat par kodēšanas ļaunprātīgu izmantošanu, tātad kodēšana pati par sevi nekad nevar tikt uzskatīta par uh, noziegumu, kriminālu noziegumu un nedrīkst tikt izmantot par iegāns, lai teiktu, ka cilvēkam ir kaut kas slēpjams. Un mēs gribētu, tātad mēs arī tagad sākam parlamentā domāt par kodēšanu, bet tas nav tāpēc, ka kāds uh, grib kaut ko slēpt, bet uh, ir informācija, kas ir konfidenciāla, un tas ir instruments, kas mums tiešām ir nepieciešams. Tas ir liels izaicinājums, uh, eh, kā mēs tomēr varētu novērst, uh, lai kodēšanu neizmantotu ļaunprātīgi noziedzīgos nolūkos. Tie tad man jautājumi. Paldies. Sarčentīniekons, lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsādātāji. Par modus operandi izmaiņām un darbību veicot terorismu uzbrukumus. Jūs teicāt, ka nav konkrēti pierādījumi, ka šie teroristi nāk no migrantu plūsmām, kas ieplūst Eiropas Savienībai, bet tāpat laikā jūs saskatat risku saistībā ar Eh, Sīrijas bēgļiem un to radikalizāciju, kas notiek Eiropas Savienībā. Tāpat jūs rakstat, ka eh, ISIS teroristi, kas eh, šobrīd darbojas Eiropas Savienības teritorijā, ka tie lielākoties ir vietēji uh, iedzīvotāji. Vai jūs varētu paskaidrot, kāda ir šo 200 jūsu nolīgto vai, vai jūs drīz nolīgsiet šo 200 cilvēkus, tātad, lai viņi veiktu šo skrīningu uh, karstajos punktos? Uh, 200 cilvēki it kā no vienas puses šķiet daudz, bet tāpat laikā mums ir eh, daudz, mm, ir daudz cilvēku, kas joprojām šķērso robežas, tā ka varbūt šie 200 tomēr ir ierobežots cipars, bet es gribētu saprast viņu uzdevumu un kā to jūs gatavoties eh, izmantot. Tātad gribētu nedaudz vairāk saņemt eh, informācijas skaidrojumu, kāds tad darbs ir paredzēts šiem 200 cilvēkiem, kamēr viņi veic šo skrīningu, vai viņi paši faktiski veic šo Um, ienākošo bēgu skrīningu, vai viņi to dara šajos kastajos punktos vai citur. Kāda ir informācija, ko jūs cenšaties no tā viss saņemt, un kā tas viss saistās ar citām amatpersonām, kas strādā saistībā ar bēgļiem šajos uh, kastajos punktos. Paldies, Kengas kundze! Grācie. E, Paldies, priekšsādātāji. Es centīšos izteikties pavisam īsi, jo es gribētu saņemt ļoti precīzu informāciju. Ja jūs varētu mums pateikt to, kādi varētu būt riski mazgadīgām personām ar kuriem mēģina izdarīt kontakts uh, online režīmā un attiecībā uz uh, tātad šo teroristu rekrutēšanu par rekrutēšanu izmantojot internetu līdzekļus. Paldies! Uh, Navrets kungs nosaceņēmis ļoti daudz jautājumu. Tā tad uh, nav palicis vairs daudz laika mūsu debatēm. Cerēšu, ka jūs varēsiet iekļauties šajā laikā un atbildēt uz jautājumiem. Apmēram 15 minūtes jums. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji, paldies par visiem uzdotiem jautājumiem. Mēs a, saprotam, ka ja esam smagi a, cietuši no a, terorisma. Mums pie tā ir jāstrādā Jā, mēs strādājam pie informācijas, ko saņemam no dalību valstīm, mēs liekam kopā informāciju, ko saņemam. Un arī Eiropas Savienības aģentūras dod savu ieguldījumu TSAT eh, tīklā. Un tad mēs cenšamies nonākt arī pie zināmiem eh, secinājumiem un eh, cenšamies arī raksturot šo ainu, kāda ir bijusi 2015. gadā attiecībā uz terorismu draudiem Eiropas Savienībai. Kā es jau skaidroju savos ievadvārdos, lielākā daļa šo uzbrukumu, gandrīz 90%, saistās ar eh, tā saucamo džihādisma teroru. Diskusijas ir notikušas ar dalību valstīm un džihāda terorisms, nu, līdz šim parāda, kā e, notiek e, manipulēšana, lai varētu veicināt e, fundamentālismu un šos ekstrēmos vienas reliģijas uzskatus un padarīt to par it kā svēto karu, izmantojot džihādu kā instrumentu. Akademiskajā pasaulē pastāv, ir daudz dažādu diskusiju par to, kā definēt šādu veidu terorismu. Eiropols ir uh, arī piedalās šajā diskusijā, bet šķiet, ka bija tāda vienotāka pieeja, nu, viedoklis, ka džihāda terorisms tāds ir šis termins, un to mēs arī esam izmantojuši. Jautājums un diskusijas, diskusijas turpinas jautājums, protams, ir atvērts vēl, un uh, jā, varbūt mums jārunā vienkārši par terorismu, jo tas ir terorisms, un, kā saka, nu šim terorismam nav uzvārds vai kaut kāds cits apzīmējums. Tā kā paldies par jūsu komentāru. Par eh, to, kā šie terorismu draudi tālāk attīstās, mēs nekad agrāk neesam pieredzējuši šādu ātrumu. Eiropa un, un eh, konkrēts dalība valsts jau vairāk gadu laikā cieši no terorismu darbībām. Līdz 2015. gadam mūs eh, skāra tādi ilglaicīgi jau darbojošies, darbojošās personas. Šis terorisms kļūt ar vien tāds eh, vairāk nāvi nesošāks, un mums ir jāraugās, kā to izolēt, jānodrošina nepieciešama apmācība mūsu speciālistiem, lai viņi varētu uh, jo šie nozieguma veicēji arvien vairāk pielāgojas vietējai vidē. Mēs redzam šo pielāgošanos, tā izpaudās Parīzē, arī daļai Briselē, tā tad eh, kā teroristi, kas, eh, teiksim, iebrauc no Sīrijas, Irākas, kāds ir viņu saiknes un sakari šeit ar teroristiem Eiropas Savienībā. Daži no viņiem ir eh, guvuši apmācību Sīrijā vai Irākā, un šī kombinācija padara šo terorismu tādu daudz nāvējošāku, letālāku, nekā mēs esam pieredzējuši līdz šim. Sociālo mēdīju izmantošana šķiet ir tāds veicinošs faktors, piemēram, tas pātrina teiksim, to, ka kādu var eh, identificēt, kā tādu mēķi, tātad rekrutējot, un viņi daudz vieglāk var arī savu informāciju izplatīt, izdarīt to ātrāk, nekā tas bija iespējams agrāk. Tāpat esam pieredzējuši, ka tiek um, lielāks uzsvars likt uz konkrētākiem, specifiskākiem mērķiem, piemēram, sievietēm, jo viņi uzskata, ka sievietes varētu spēlēt īpašu lomu Um, šo islāma valstu grupu ietvaros. Tātad uh, sievietēm tiek prasīts, lai tās uh, pievienojas teroristu grupām, tiek izstrādāta īpaša propaganda, propagandas materiāls jauniem cilvēkiem par nepilngadīgām personām, nu, tur īpaši informācijas nav, bet, nu, par jauniem cilvēkiem, tāpēc, ka viņi izmanto sociālos mēdījus, un tāpēc viņi varētu būt vairāk pakļaut šim riskam, ka viņi saņem šādu informāciju, ka pie viņiem griežās, un bez tādiem atbilstošiem pretpasākumiem novērst uh, radikalizāciju, tātad šāda darbība var notikt. Un šādi jauni cilvēki ir pakļauti šādai varbūt tādai ļoti vienkāršai, praktiskai informācijai, bet ļoti radikalizējošai. Alkaida izmanto sociālos mēdījus pamatā un uh, pārsvarā vienkārši informācija bija tāda vienpusēja, lai uh, atbalstītu, pamatotu vardarbību un glorificētu Alkaidu un uh, tās ar to saistītos. Bet Islama valsts ir tāda praktiskāka savā pieejā Tātad viņu sniegtā dotā informācija ir tāda, ka viņi praktiski, nu, jebkur cilvēki, kurā laikā tā kā var mm, tātad lūgt iestāties eh, viņu rindās un tātad, principā, censties integrēt šo personu, izmantojot jau kādas iespējas. Un šis eh, arī ir tas iemesls, kāpēc mēs eh, cietām no tādiem terorismu aktiem, kāda notika Parīzē, Briselē. Uh, mums joprojām ir tāds ierobežots iespējas šādus ilglaicīgus terorisma veicējus identificēt, un jā. Un tāpat arī, teiksim, Nicā, kur uh, persona ar nāzi piegāja pie policistiem un tā tad uh, sadūrtos, un, nu, jā, šādas provokācijas arvien vairāk notiek no islāma valsts kaujinieku puses, un tas arī arvien vairāk uh, veicina, reklamē vardarbību no Islama valsts puses. Tātad konkrētas informācijas izstrādāšana konkrētiem saņēmējiem, sievietēm, jauniem cilvēkiem, jā, tas tiek darīts vairumā Eiropas Savienības valodu, tātad šī propaganda nāk ne tikai arābu valodā, bet uh, Eh, tiek izstrādāta īpaša informācija angļu, franču, spāņu valodā, tātad konkrētai eh, auditorijai. Un mums ir eh, jāstrādā, jāiegulda centienus tieši attiecībā uz šo internetu vidu darbību, internetu vidu Eiropas Savienības līmenī. Kāpēc darīt to labāk Eiropas Savienības un dalībvalstu līmenī? Es domāju, ka mums ir jārot veids, kā apvienot dalībvalstu un Eiropolu instrumentu iespējas, lai cīnītos pret terorismu tiešsaistē. Mēs esam izveidojuši eh, nacionālās grupas vai tādus kontaktu punktus cīņai pret uh, terorismu grupu propagandu. Vairums dalībvalstu ir izveidojuši šādas eh, vienības. Uh, Tām ir eks, savi, savi eksperti, ko, ar kuriem arī notiek uh, kontakti. Ir izstrādāta jauna iniciatīva, ko mēs uzsākām 2008. gadā, tā toreiz bija Vācijas iniciatīva, tātad sniegt informāciju par to, kā teroristi izmanto interneta vidi un dažādas um, mājaslapas. Um, Un tagad vairāk jau kā 29 speciālisti šajā jomā strādā, bet īpaši lieta, protams, ir sadarbība dalību valstīm. Eiropols ir instruments. Mēs cenšamies uh, piesaistīt labākos uh, ekspertus, lai izveidotu tādu daudz disciplināru pieeju, lai ātri varētu izmantot savus instrumentus cīņā pret terorismu, arī novēršanas uh, plāksnē, bet svarīgākais, protams, būs eh, jāveic pašām dalībvalstīm. Tātad mums ir jāspēj vienoti darboties un uh, Un mums ir nepieciešams nodot informāciju tātad tiem, kas varētu saņemt šos signālus no eh, teroristu vervētājiem. Tātad vienota balss un spēcīga balss no Eiropas Savienības puses ir eh, svarīgākais, lai mēs varētu mm, apkarot terorismu internetā. Sāstībā ar nelegālo imigrāciju un terorismu. Ter teroristi pēc būtības ir oportunisti. Viņi izmantos jebkādus Eh, iespējas, veidus, lai panāktu savus mērķus un eh, Jā, ieplūst šie cilvēki no Irākas un Sīrijas, prasrās ar Turciju, un tad arī viņi tiek izmantot. Nav pagaidām pierādījumi tam, ka sistemātiski tiktu izmantotas eh, šīs migrantu plūsmas, lai infiltrētu terorismus Eiropas Savienībā, bet eh, ir gadījumi, konkrēti gadījumi, ka tas ir konstatēts un eh, ka teroristi, tie, kas, eh, pieņemsim, arī piedalījās Parīzes uzbrukumos, ka viņi bija saistīti ar šo migrācijas plūsmu. Tāpēc uh, aicinājums veikt uh, sekundāras pārbaudas uh, un sniegt atbalstu dalību valstīm, tīpaši Grieķijā un Itālijā šobrīd, tātad šo darbību veikšanā. Tātad šie 200 papildus darbinieki, viņa loma ir sniegt atbalstu dalību valstīm. Eiropols šobrīd tātad cenšas atbalstīt uh, ekspertus, eh, sniegt atbalstu Itālijas un Grieķijas kolēģiem, kas saskars ar šiem draudiem. Jo labāk mēs eh, varam cīnīties pret noziedzību, jo labāk mēs arī varam censties eh, novērst cilvēku tirzniecību, ievešanu Eiropas Savienībā. Un jo efektīvāk mēs arī varēsim novērst šos terorismu draudus. Es domāju, ka jādarbojas tā kombinēti, jānodrošina uh, drošība, tāpat laikā cīnoties pret eh, nelegāliem migrācijas tīkliem, un tādā veidā mēs arī novēršam terorismu un neļaujam eh, izmantot šos eh, nelegālos imigrantus. Viņi, jāsaka, divreiz jau ir cietuši, tāpēc, ka viņiem ir jāpavada savu mājas valsts, un atkal nonākot, teiksim, Eiropu, atkal viņi kļūst par upuriem, jo teroristi cenšas izmantot šīs imigrācijas plūsmas, eh, lai maskētos tajās un lai infiltrētos Eiropas Savienībā. Tātad, kā jau es teicu, mums nav tādu pierādījumu, ka tas, būtu, ka tas notiktu sistemātiski, bet eh, Eiropa jebkurā gadījumā tad sniedz atbalstu darību valstīm, un tāpēc arī mums būs šie 200 darbinieki, lai mēs varētu kopīgi strādāt ar saviem kolēģiem kopā šajos eh, karstajos punktos. Grieķijā šobrīd un arī Sicīlijā, Itālijā. Uh, lai viņi varētu darboties kopā ar Frontex kolēģiem. Bet galvenā loma šeit vienmēr ir dalību valstīm, jo tām ir jālem, kā Eiropols eh, tās var atbalstīt, kāda rīcība un kāda ir veicama. Un eh, kādā veidā terorisms vai teroristi, teiksim, saistās ar eh, Eiropā ienākošām cilvēku plūsmām. Un vēl pēdējā lieta, vai principā divas lietas man vēl atlikušas manā savarkstā par finansēšanu, terorismu finansēšanu. Tātad jautājums par to, kā notiek terorismu finansēšana. Eh, fraternitē eh, loma un atbalsts eh, Francijai un Beļģijai. Jā, mēs nodrošinām Francijai un Beļģijai informāciju par, teiksim, automašīnu izmantošanu, par īrētajām automašīnām. Tāpat arī šie drošie mājokļi tiek izmantoti, lai gatavotu šīs paštaisītās sprākstvielas un lielā mērā tiek izmantot tieši skaidrās naudas līdzekļi. Joprojām mums nav tādas skaidras mm, bildes šajā jautājumā. Mēs strādājam tagad ar Beļģijas un Francijas kolēģiem skatoties, tātad meklējot, kā tika finansēti šie pasākumi un kā tika saņemta nauda un kā tas viss tika salikts kopā, kā šie terorismu akti tika finansēti un kurš tad ir tas, kurš un kā eventuāli tātad nodev šos finanšu līdzekļus, lai varētu finansēt terorismu uzbrukumu. Tātad mums ir jāstiprina sava darbība cīnoties pret uh, terorismu finansēšanu. Un uh, vēl pēdējais, uh, viena minūte man vēl ir saka runātājs, labi, viena minūte man vēl. Tātad par uh, uh labējām kreis uh, spārnu terorismu. Tātad par labē, labējo terorismu. 2015. gada, gadā Francijā un Grieķijā ir konstatēti deviņi šādi labējie terorismu uzbrukumi, bet šis skaits ir, tad ir palielinājums salīdzinājumā ar 2014. gadu. Un, Arī arestēto cilvēku skaits palielinājies. Uh, Es domāju, ka skaidrojums zināmā vērā šīs izmeklēšanas, kas notika jau pirms 2014. gada un eh, varbūt attiecas arī eventuāli cilvēkiem, kas bija arestēti 2014. gadā, bet mums ir katrā ziņā jāiet eh, stipri padziļinātās detaļās par eh, šiem skaidriem, jo 2015. gadā šo cilvēku skaidrs ir 11. Kreisais terorisms tātad Grieķijā tāds ir noticis un. Spānijā arī septiņi šādi uzbrukumi notikuši, Itālijā četri un Grieķijā divi. Uzbrukuma skaits ir tāds pats, kā mēs eh, piefiksējam 14. gadā, bet eh, pavisam drīz jūs saņemsiet informāciju Eiropol web eh, mājaslapā. Tātad tur mēs sniegsim jaunākos datus. Un vēl pavisam pēdējā lieta par šīm notiesātajām personām. Man nav šeit līdzi cipari un radītāji, bet uh, Eh, par notiesāto skaitu, bet es zinu, ka eh, tīsati ietvaros arī tas ir darīts, un jā, te nes esmu atradis informāciju lasu. 2015. gadā 12 dalībvalsts ir ziņojušas, ka tās ir noslēgušas 208 uh, eh, tiesas uh, procesus saistībā ar terorismu. Bet uh, man būtu jāmeklē detalizētāk, lai pateiktu tieši, cik cilvēki ir notiesāti gal galā un uh, cik bija, cik tika attaisnoti. Bet esmu pārliecināts, ka pavisam drīz jūs uh, varēsiet saņemt šo informāciju, darīšu jums to zinām. Paldies! Liels paldies, Navaretes kungs, uh, par šo detalizēto informāciju, ko mums sniedzāt ļoti Eh, kompetenti, ļoti interesanti. Tas neapšaubāmi uh, ir ļoti liederīgi. Paldies, ka pagodinājāt mūsu komitejas sanāksmi ar savu klātbūtni. Bez kavēšanās ķeršos pie nākamā darba kārtības eh, punkta. Paldies tātad mm, mūsu iepriekšējiem viesim. Septītais punkts mūsu darba kārtībā. Beidzamais, ko šai pēcpusdienā pārunāsim viedokļu apmaiņa ar eh, šī brīža eh, prezidentu valsti Eiropas padomē un eh, komisiju. Komisija 4. maijā nāca klajā ar 29. panta piemērošanas kārtībā sagatavotu priekšlikumu pagaidu robežu kontrolas atjaunošanai ārkārtas kārtā. Schengens zonā. Padoma 12. maijā šo rekomendāciju apstiprināja, un uh, līdz ar tās uh, pieņemšanas datumu Austrija, Vācija, Dānija, Zviedrija un Norvēģija līdz ar to ir tiesīgas uh, saglabāt samērīgā mērā tātad kontroli uz iekšējām robežām. Maksimālais termiņš ir seši mēneši šādam te režīmam, un uh, došu vārdu padomus prezidentūras pārstāvim Le Leisterburga kungam un pēc tam komisijas pārstāvim Moshamers kundzei. Lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies eh, cienījumiem eh, komitejas locekļiem, eh, deputātiem par to, ka varam jums vēstīt par šo padomas rekomendāciju. Tiešām tas ir padomas iznošanas lēmums, ko padomu pieņemam 12. maijā, kurā rekomendējam īslaicīgi atjaunot robežu kontroli uz iekšējām robežām, ņemot vērā ārkārtējo situāciju, kāda pastāv. Šī rekomendācija ir kā mūsu reakcija, kā mūsu atbilde uz arvien pieaugošo eh, migrantu skaitu Schengenas eh, teritorijā kopš eh, pagājušās vasaras, kā rezultātā vairākas valstis ir pieņēmušas lēmumus par savu robežu pastiprinātu sargāšanu, atjaunojot tātad robežu kontrolas posteņus uz Schengenas iekšējām robežām. Tātad eh, tas eh, tika darīts saskaņā ar Schengens robežu kodeksu, ar Schengens akī eh, noteikumiem, ar ierobežotu tātad darbības laiku termiņu. Komisijas ziņojums tātad atgādināja, mm, Marta ziņojums atgādināja par to, ka komisija pieļauj to, ka šāda pagaidu robežu kontrola varētu tikt pagarināta arī ilgāk par maiju ja tas būtu nepieciešams. Un tik tiešām pienāca 4. mājas, un komisija nāca klajā ar savu priekšlikumu, uh, kurā pēc rūpīgas visu faktu un apsvērumu analīzes uh, izdara secinājumu, ka joprojām uh, vairākās Schengens ārējās robežas zonās ir nesamērīga slodze un apgrūtinājumi, kā rezultātā ir pamats pagarināt iekšējo robežu kontroli. Uh, tātad tajās valstīs, kuras jūs priekšsādātāji nosaucāt. Tātad Austrija, Vācija, Zviedrija, Dānija, Norvēģija, šīs te Schengens valstis. Padome komisijas priekšlikumu ir iepazinusies, to pārunājusi un uzsver, ka robežu kontrole būtu īstenojama tikai tur, kur tas patiesi ir nepieciešami un samērīgi. 12. maijā padome tātad akceptēja Mm, šo īstenošanas uh, aktu, šo lēmumu, un mm, tā tam lāgam Vācija un Austrija ir informējušas padomi, ka tās mm, patiešām uh, arī turpinās tātad uh, veikt, veikt šo te pagaidu robežu kontroli uz iekšējām robežām. Paldies, Lūis Hamer, Lusterberga kungam, tagad vārds Moshameras kundzei. Paldies! Nu, man pat īsti nav ko piebilst. Padomas pārstāvis visu jau detalizēti paskaidroja, kāda ir notikuma chronoloģija. Vēl tikai piebildīšu, to, ka līdzīgi kā ceļa kartē, tātad atgriežoties Schengenā, mūsu viennozīmīgais mērķis ir atgriezties pie tā, tās patiesās īstās Schengenas eh, vēl šogad, tātad bez iekšējām eh, robežām, iekšējas robežu kontrolas. Un komisija ir smagi strādājusi, lai adekvāti izvērtētu situāciju. Um, Mm, esam tātad konkrēti runājot eh, masīvi atbalstījuši Grieķiju gan ar personālu, gan ar eh, regulējumu, gan ar resursiem. Mm, tā kā tur ir ievērojams progress. Tāpat arī es Turcijas eh, nolīgumā īstenošanas pirmie mēneši ir, ir apliecinājuši šī nolīguma pamatotību un efektivitāti. Uh, Un, eh, ja runājam par, par to institucionālo procesu, tad um, padomi ir apstiprinājis mūsu piedāvājumu šo rekomendāciju. Un, uh, Runājot par tiem uh, po, robežu posmiem, kur dalībvalsts ir tiesīgas uh, turpināt uh, robežu kontroli, tas nosacījums ir, ka tas ir darāms tikai tad, ja tas ir absolūti nepieciešams un ja tas ir pamatoti un samērīgi. Un mēs turpinām pāraudzīt situāciju, aktuālo informāciju analizējam mm, un. Mm, tas tad būtu viss arī no manas puses. Nu, lūk, uh, arī komisijas vārdā ir izteikusies eh, tās pārstāve. Eh, cienījamie deputāti, vai kāds, eh, ko vēlētos piebilst? Šķiet, ka nē, visi, visi ir sapratuši. Paldies mūsu abiem viesiem par to, ka atnācāt. Līdz ar to noslēdzam šīs pēcpusdienas darbu. Tiekamies rīt, pulkstens deviņos, darbie kolēģi! Paldies visiem, kas atnāca. Paldies arī tulkiem, saka priekšsādātāji. Tiekamies rīt no rīta. Lai jums jauks vakars!